Right, good, uh, good afternoon everybody. Labu pēcpusdienu visiem. Gribu vispirms pārākus paziņojumus jums izteikt godātie deputāti. Cerams, pa to laiku vairāk deputāti ieradīsies. Vēl zinu, pirmdienā mums nekad nav grū, viegli visiem sanākt strauji kopā. Bet, nu, pirmais, ko gribēju jums pastāstīt, ir tas, ka vai, varu, vai varam pieņemt darba kārtību tās pašreizējā formulējumā, vai ir iebildumi, nešķiet, ka nav. Līdz ar to darbu kārtību varam uzskatīt par apstiprinātu. Tālāk man jānāk klajā ar priekšādātājs paziņojumiem. Nu, pirmām kārtām šī tikšanās tiek raidīta uh, tiešraidē, tajā brīdī, kad jūs noslēdzat mikrofonu piedziņu, ka, eh, podziņu, kamēr pievērš jums, un tad, kad jūs izslēdzat mikrofonu, tad savukārt kamēr vairs uz jūsu seju nefokusējas. Tas notiek viss automātiski. Uh, Ja jūs sēžat savā vietā, ja jūs pieceļaties kājās, nu tad acīm redzot, eh, kamēr fokusēs, uzskat ļoti interesanti jūsu vietu. Un nākamais paziņojums, ko vēlos jums izteikt, ir tas, ka balsojums par alternatīvo fondu investīcijām eh, tiek atcelts uz 27. aprīli. 27. aprīļa rītu. Tas tāpēc, lai būtu vairāk laika sarunām par kompromisu. Un jūs droši vien labi sapratīsiet, ka arī juridisko lietu komiteja, kas ir saistīta ar šo dokumentu, um, arī līdz ar to varētu savu balsojumu atlikt uz vēlāku laiku, bet vēl viņi nav pieņēmuši galu lēmumu par šo jautājumu. Vēl var jūs informēt, ka notiks uzklausīšana 14. aprīļa pēcpusdienā Un tās temats būs pašreizējā situācija Grieķijā. Sīkāk informācija par šo uzklausīšanu tiks izplatīta jums pēc iespējas ātrāk. Turklāt norisināsies arī ārkārtas sanāksme 19. aprīlī Strasbūrā, un šajā sanāksmā ECB eh, priekšsētāja vietnieks Papadimos kungs nāks klajā ar 2009. gada Eiropas centrālās bankas ikgadējo ziņojumu. Un vēl paredzēti divi mutiskie jautājumi un rezolūcija projekti. Tos paredzēts pieņemt komitejā 8. aprīlī par šādiem jautājumiem. Transporta līdzekļu blokveida atlaides un otrs būs par plašām ekonomikas pamatnostādnēm un pastiprināt ekonomisko pārvaldību, tostarp Eiro pārvaldību, ņemot vērā Eiro 2020. gada stratēģiju bet arī par šiem jautājumiem sīkāk informācija tiks jums nosūtīta pēc iespējas ātrāk. Un visbeidzot, sekretariāts šobrīd apstrādā virkni grozīm, apmēram 1600 grozīm, kas iesniegti attiecībā uz pārvaldības pakotnes ziņojumiem. Mēs tiešām ceram, ka šis darbs risināsies gan ātri, bet nu visdrīzāk deputāti nevarēs saņemt visus deputātus līdz pirmajai apspriedē 23. martā, jo darbs ir ļoti apjomīgs. Un tāpēc eh, deputātiem nāksies slikt priekšā savu grozījumu būtību, bet, nu, protams, cerams, ka darbs risināsies gan ātri un tulkojums drīz vien būs pieejams visās iespējamās valodās. Nu, tātad Tas bija tas, ko gribēju teikt otrā punkta ietvaros priekšādātais paziņojumiem. Tālāk pāriesim pie trešā darba kārtības punkta un ar prieku uh, mūsu vidū sveicu Žanklodi Junkeru. Jūs jau zināt, jūs noteikti visi zināt, ka viņš ir Eirogrupas priekšsēdētājs. Nu, un viņam ir šis ārkārtīgi grūtais, bet, nu, tāpat laikā interesantais darbs. Vispirms došu viņam vārdu, lai viņš nāk lejā ar īsu ievadu prezentāciju, un pēc tam dosim vārdu deputātiem, kas vārs uzvelt, uz, uzdot jautājumus. Tas notiks pēc brīvā mikrofona principa. Turklāt gribēju norādīt, ka tā kā Grieķija ir iekļauta darba kārtībā, mēs, protams, risināsim šo jautājumu arī šo, šīs at, jautājumu atbilžu sesijas ietvaros Junkerku un klātbūtnē. Viņa klātbūtne šeit ir daļa no visām tām uzklausīšanām, ko mēs rīkojam saistībā ar situāciju Grieķijā. Bet, nu, viņš, protams, grasījās ierasties uz šejieni tik un tā, un tāpēc tas nebija tāds papildus īpašs eh, temats, kas tika minēts. Tālāk došu vārdu Junkerkungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi, ar lielu prieku mēs at, es atkal tiekos ar jums, tiekos ar jūsu komitejas deputātiem. Patiesībā šī ir pirmā reize, kad es stājos jūsu priekšā pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Un jūs zinat, ka šis līgums ir izdarījis virkni grozījumu mūsu darbā veidā un attiecībā arī ir uh, uz procedūrām mainījies daudz kas Eirogrupas darbā. Tas ir ļāvis Eirogrupai gandrīz uh, pilnībā mm, pāriet no neformālā statusa uz uh, atzī, atzītu statusu, bet darba metodas ir tomēr, zināmā mērā, neformālas. Un Lisabonas līguma 14. protokolā ir noteikts, ka arī Eiro grupas prezidents turpmāk tiks ievēlēts uz divu ar pus gadiem un uh, es uh, saviem kolēģiem uh, uh, iesniedzu virkni apsvērumu saviem kolēģiem pirms manas atkārtotas ievēlēšanas, runājot par to, kas Eiro grupā būtu jādara divi ar pus gados, un šīs programmas centrā ir virkne ideju, par ko es gribētu jūs īsumā informēt eiro grupai, protams, ir ar jaunu pātrinājumu jāpievēršas um, precīzai, koordinētai um, mūsu budžeta politikas īstenošanai līdz ar Lisabonas līgumās, uh, līguma spēkā stāšanos budžeta jautājumos Eirogrupa atrodas tādā uh, pazīstamākā kontekstā, jo Eirogrupas dalību valstis balso par budžeta koordināciju un līdz ar to būs vieglāk um, nodrošināt mūsu domu apmaiņu budžeta jautājumos, uh, lai tā būtu atklātāk. Finanšu ministri pirms budžeta uh, projektu iesniegšanas dalību valstu parlamentā īsumā informē par budžeta plāniem un veidošanas pamatprincipiem Eirogrupu, un mēs apspriedīsim šos jautājumus, un ja ministri uzskatīs to par nepieciešamu, viņi varēs ņemt vērā savu kolēģu citu finanšu ministru ieteikumus, Eirozonas ministru ieteikumus un tas padarīs arī uh, nepieciešamu uz mm, Eirogrupas darba uzdevumu publicēšanu, lai sabiedrība, novērotāji un arī parlamenta deputāti labāk būtu informēti par galvenajām budžeta veidošanas tendencēm Eirogrupā. Tāpat uh, ir arī uh, saprotams, ka eiro grupai tuvāko nedēļu laikā būs jāpievērš daudz uzmanības tā saucamai izējas stratēģijai. Mēs uh, pieturamies pie nosvēr, uh, nospraustā kursa un mums uh, ir jāpiesaista finan, fiskālie stimuli uh, konjunktūras paketē, tie jau ir no, paredzēti un ir skaidrs, ka šo konjunktūras programmu un fiskālos stimulus var uh, pārtraukt, izmantot tikai pakāpeniski, bet to nedrīkst darīt ne par ātru, ne par vēlu. Uh, un uh, ir jāņem vērā sabiedrisko finanšu konsolidācijas gaitu un uh, jāgarant, jānosaka suverenās garantijas bankām. Un uh, finanšu sistēmai pēc mūsu domām ir jāspēj darboties bez valsts atbalsta. Uh, atbalsta, un tas būs tas brīdis, kad mēs atsauksim atbalstu bankām, jo tas ierobežo šo banku darbību, uh, un būs arī jāpārtrauc atbalsta pasākumi uh, darba tirgu un visi šie minētie pasākumi dalību valstīs ir palīdzējuši mazināt krīzes negatīvo ietekmi, kaut arī tie cilvēki, kas ir zaudējuši darbu, nesaskata nekādu īpašu pozitīvu ietekmi šeit, tas gan jāatzīst, bet tomēr veiktie pasākumi ir palīdzējuši uh, daļēji noturēt darba un uh, preču tirgu ir jāatrod pareizais brīdis būs, kad uh, pakāpeniski tiks uh, pārtraukt šis atbalsts. Bet tas ir jādara ļoti pakāpeniski un, protams, jāņem vērā katras dalību valsts specifiskā situācija. Tāpat Eh, stabilitātes pakts reformu gaitā ir papildināts ar uh, jauniem kritērijiem, ar vidēja termiņa kritērijiem dalību valstīs, ka šim budžeta deficītam ir jābūt zemākam par 3% un ir jāpanāk dalību valstīs uh, līdzsvarots vai gandrīz līdzsvarots budžets. Un, lai arī tas pagaidām nav sasniegts, bet kā vidēja termiņa mērķis, tas joprojām paliek spēkā. Un ir jāīsteno virknē politiku, lai e, dalību valstis sasniegtu šo vidēja termiņa mērķi, panākot līdzsvarotas vai gandrīz līdzsvarotas sabiedriskās finanses. kad mēs vēlamies uh, solidārāk pārvaldīt uh, kopējo valūtu. Pats, no, pats par sevi ir saprotams, ka ir jākoordinē mūsu ekonomiskās politikas ministri bieži vien ir radījuši maldu, maldīgu priekšstatu, ka mēs domājam tikai par ekonomikas politikas koordinācijas finansiālo aspektu, lai arī tas nemaz tā patiesībā nebija. Bet uh, ir finanšu un ekonomikas politikai uh, prasības daudz tālākas par vienkārši finanšu politiku, un tādēļ būs nepieciešama uh, pastiprināta koordinācija, jo mēs konstatējam Eirozonā diezgan lielu diverģenci šais jautājumos, un tas rada arī makroekonomisko nelīdzsvarotību, kas ir pat pieaugusi kopš uh, vienotās valūtas izvē, ieviešanas. Un šī diverģence dažās jomās ir mainījusies, bet runājot par konkurenci, šī diverģence eirozonā sāk radīt ar vien vairāk problēmu. Un mums būs jāizdiskutē savā starpā, kā pārvarēt tās barjeras, kas traucē ekonomikas izaugsmi un uh, ekonomikas atveseļošanos un arī jāapspriež tie līdzekļi, kas ir mūsu rīcībā, lai paaugstinātu mūsu ekonomikas pieauguma potenciālu. Jo uh, uh, šī pieaugsne, šis pieaugums uh, neatbilst tām prasībām, kas būs vidējā un ilgā termiņā, domājot arī par tādiem faktoriem kā uh, iedzīvotāju novecošanās. Un ja šīs pieaugums eh, ir zemāks par diviem procentiem, tad mēs nespēsim ilg vidējā ilgākā termiņā saglabāt Eiropas sociālo modeli. Un tādēļ ir jāstiprina mūsu ekonomikas izaugsmes potenciāls. Gandrīz katrā Eiro grupas sanāksmē mēs koncentrēsimies uz vienas vai divu dalību valstu konkurētspējas situāciju. Viena no Grieķijas krīzes mācībām ir tā, ka mēs neesam pievērsuši pietiekam lielu uzmanību kādas uh, dalību valsts konkurētspējas uh, kritumam. Un tādēļ mēs arī uh, katreiz izvērtēsim, uh, kādas dalību valsts uh, situācija attiecībā uz konkurētspēju. Sākumā mēs pievērsīsimies tām valstīm, kuras brīvprātīgi būs izteikuši šādu vēlēšanos, un pēc tam mēs pievērsīsimies arī citām dalību valstīm. Uh, komisija var arī izmantot 121. līguma pantu, un izteikt brīdinājumu dalību valstī, kas pārāk atkāpjas no pamat principiem kopējā ekonomikas politikā Eirogrupā, bet šeit var tikt arī pārskatītas rekomendācijas šai valstī. Pirmo reizi tas tika darīts attiecībā uz uh, Grieķijas krīzi. Mēs arī aicinām komisiju saskaņā ar līgumu 138 pantu nākt klajā ar virkni instrumentu, kas mums palīdzētu stiprināt koordināciju un ekonomikas politikas uzraudzību, jo šādas iespējas paredz jaunais līgums, un arī komisijai būtu šīs iespējas pēc iespējas ātri un saprātīgi jāizmano, jāizmanto. Runājot par procedūrām, nevajadzētu šīs procedūras pārāk sajaukt uh, instrumentus un procedūras, kas ir ieviestas attiecībā uz uh, programmu 2020 un instrumentus, uh, kas uh, eksistē saskaņā ar stabilitātes un izaugsmas paktu un vēl instrumentus, kas varētu tikt ieviesti vēlāk. Eirozonas un Eirogrupas funkcionēšana ir rā, jāracionalizē, lai uzlabotu mūsu ietekmi un atpazīstamību un panākt mūsu pārstāvību starptautiskās finanšu institūcijās. Um, es esmu bieži norādījis, kā to arī neparedz uh, līgums, ka Eirozona būtu tāds noslēgts klubs, bet bet um, tā kā mums uh, nav iespējas arī um, tāds optaut klauzulas, tas nozīmē nepievēršanās klauzulas nepastāv, tas uh, nozīmē, ka ir paredzēta vispārēja konverģence starp dalību valstīm. Runājot par jaunu valstu pievienošanos Eirozonai, mēs esam pievienojušies uh, izvērtēt konverģences situāciju valstīs, kuras ir izteikušas vēlmi pievienoties eirozonai. To mēs darīsim uh, tad, kad komisija būs sagatavojusi kopā Eiropas centrālo banku konverģences pārskatus, uh, un mēs uzaicināsim tās valstis, kuras izpilda kritērijas, kas ir izvirzīti iestājai Eirozonā, un mēs apspriestīsim šos jautājumus, runājot par pievienošanās perspektīvu un par uh, šo valstu uh, spēju saglabāt uh, šādu politiku arī nākotnē. Mm, tālāk par Grieķijas budžeta situāciju un ar to saistītajām problēmām. Šajā jautājumā es gribētu izteikties precīzi un gribu norādīt, ka vajadzētu tomēr uh, diezgan uh, savaldīgi izturēties pret šo jautājumu. Uh, Eh, Grieķijas eh, situācija nav īpaši jāskaidro jums, jo jūs esat speciālisti un jūs pārzināt, eh, kāda ir šī situācija. Un galvenais cēlonis šai krīzē ir konkurētspējas zaudēšana, iestājoties eirozonā. Un nevajag arī nodalīt cēloņus no sekām, ir jāizvērtē problēmu cēloņi un šobrīd galvenā problēma ir budžetāra un valsts finanšu problēma, un, lai to risinātu, mums ir jāpiemēro pārskatītā uh, stabilitātes un izaugsmas pakta prasības. Tas tika, iz, šis, pār, šis pakts tika reformēts 2005. gadā un Eiro grupa aicināja Grieķiju veikt papildu pasākumus, jo mēs uzskatījām, ka valdības veiktie pasākumi neatbilda izvirzītiem mērķiem. Es gribu teikt, ka mani ļoti ir uh, iespaidojusi drosme, ar kādu Grieķijas valdība ir uh, veikusi tālajošus pasākumus šī politika ir ticama un tai vajadzētu normālos laikos, normāla finanšu tirgus apstākļos uh, dot pozitīvu signālu finanšu tirgiem, bet uh, mēs no Grieķijas prasījām veikt pasākumus, un tā arī ir veikusi budžeta deficīta samazinājumu un esmu pārliecināts, ka programma, kādu ir apstiprinājusi Grieķijas valdība un par ko ir nobalsojis 5. martā Grieķijas parlaments, ļaus Grieķijai eh, konsolidēt uh, valsts uh, finanses Uh, noteiktajā laika posmā un ka tiks izpildīti arī tie mērķi, ko mēs esam nosprauduši kopā ar Grieķijas valdību. Es konstatēju, ka Grieķija ir uh, uh veikusi divus pasākumu kopumus, un līdz šim brīdim Uh, arī šos pasākumus ir apstiprinājis parlaments, un Grieķija ir ievērojusi izaugsmes un stabilitātes pakta prasības. Un mēs kopā ar Grieķijas valdību esam izstrādājuši, ieviesuši uzraudzības procesu, kas ir ļoti stingrs un uh, Grieķijas valdība arī uh, eiro grupā skaidros uh, visus pasākumus, kas tiek veikti, un tas arī apliecina stabilitātes un izaugsmas pakta spēju darboties. Ir tiesa, ka Eirogrupa grupa un um, Grieķijas valdība uzspiež Grieķu tautai korekcijas, kas ir sāpīgas un grūtas, bet tās palīdzēs uh, atveseļot uh, Grieķijas uh, valsts finanses un atgūt tās izaugsmes potenciālu un ekonomikas konkurētspēju. Es uh, negribētu iedziļināties šobrīd uh, sīkāk detaļās, bet uh, negribētu arī skaidrot tehniskas detaļas par tiem instrumentiem, kas ir Eiro grupas un Grieķijas rīcībā nepieciešamības gadījumā. Es gribētu teikt, ka Grieķija nepaliks uh, viena nelaimē, ja būs nepieciešama palīdzība, tā saņems eiro grupas palīdzību. Mēs viņu neatstāsim vienu pašu. Un visi pasākumi, ko Grieķija ir veikusi, apliecina tās vēlmi palikt ticamai Eirozonas partnerei uh, Eiropas Savienības dalību valstī. Ja finanšu tirgi nereaģēs uh, vēlamajā veidā, ņemot vērā Grieķu valdības un Grieķu tautas uh, centienus, un ja turpināsies spekulācijas, tad Grieķijai būs nepieciešams instruments, kas uh, varētu nodrošināt palīdzību, jo tā arī nav vienīgā valsts, ka. Um, kuras situācija varētu būt apdraudēta, jo ja mēs pieļaujam pilotāžas kļūdas, arī mēs varam saskarties ar grūtu situāciju. Tādēļ vajadzības gadījumā mēs palīdzēsim Grieķijai, bet es ceru, ka šāds brīdis tomēr nepienāks, ka Grieķijas konsolidācijas programma ir pilnībā ticama un tā sasniegs Grieķijas izvirzītos mērķus un arī mūsu izvirzītos mērķus Grieķijai. Bet eh, mums ir jābūt gataviem vajadzības gadījumā lietot eh, īpašu instrumentu, lai sniegtu palīdzību Grieķijai un lai nodrošinātu finanšu stabilitātes saglabāšanu Eirozonā. Es gribu jums atgādināt 11. Eh, februāra padomes lēmumu kur ir noteikts par, apņ teikts par apņēmību sniegt palīdzību Grieķijai. Tātad Grieķijas uh, programma ir ticama, un ja uh, radīsies situācija, ka Grieķijai būs nepieciešama mūsu palīdzība, tad Grieķijai tiks uzklausīta un šāda palīdzība tiks organizēta tajā brīdī, kad tas būs nepieciešams. Uh, Eirogrupā mums ir bijušas plašas tehniskas diskusijas par tehniskiem aspektiem, kā konkrēti un kādi instrumenti mums ir nepieciešami. Mēs vēl neesam pieņēmuši oficiālus formālus lēmumus, jo tas ir Eiropadomas kompetence, bet mēs esam izpildījuši Eiropa padomes mums 11. februārā doto mandātu. Un mēs esam izskatījuši šos tehniskos jautājumus un varu teikt, ka šis uh, instruments, ka tas būs nepieciešams, būs mūsu rīcībā. Es negribu šeit uh, iedziļināties detaļās un runāt par šā instrumenta dažādiem aspektiem, jo uh, nav absolūti nepieciešams, lai Eiropadoma šo nedēļu vienotos par šo instrumentu, bet ir jāturpina tehniskais darbs, lai brīdī, kad vajadzēs, lai šāds instruments būtu mūsu rīcība. Bet es izslēdzu tādu ideju, kas būtu iedarbināt Eiropas uh, Uh, līmeņa instrumentu, lai Eirozonas dalību valstis garantētu Grieķijai aizdevumus. Ir vismaz divas dalību valstis, kas pilnībā izslēdz šāda instrumenta izmantošanu, un līdz ar to mēs nevaram uh, strādāt tādā virzienā, uh, kurā es apzinos, ka mēs nespēsim panākt vienprātību un nonākt pie kaut kā konkrēta. Tādēļ saprātīgāk pēc manām domām ir apsvērt tādus instrumentus, kam ir cerības panākt uh, vienošanos eh, Eiropas koordinācijas ietvaros nodrošinot divpusēju palīdzību Grieķijai, lai gan mēs vēl neesam varējuši vēl detaļās visu izrunāt par šo instrumentu, par eh, atalgojumu, eh, kāds varētu būt šādiem divpusējiem aizdevumiem jautājums par to, vai ir uh, nepieciešams vērsties starptautiskajā valūtas fondā uh, par uh, šādiem jautājumiem tiek runāts. Es personīgi neiestājos par to, ka būtu jāvērš starptautiskā valūtas fondā, bet tomēr mm, nav izslēgts, ka mēs varētu izmantot divu veidu instrumentus - bilaterālo palīdzību Grieķijai un zināmā mērā kaut ko vairāk nekā tehniskas konsultācijas no Starptautiskā valodas fonda. Šobrīd vēl ir par agru pieņemt lēmumu, bet nevar izslēgt, ka mēs varētu izmantot šādu dubulti instrumentu no vienas puses palīdzību, ko sniedz Startautiskais valūtas fonds, un otra lielāka daļa, ko sniedz eiro grupas dalību valstis. Kā jau es teicu, šobrīd ir pārāk agri vēl uh, pieņemt lēmumu šai sakarā, bet mēs uh, domājam, uh, ka Mm, ir arī tādi, kas uzskata, ka Eirozonai vienai pašai viss ir jārisina bez uh, starptautiskā valūtas fonda atbalsta, bet es uh, personiski pieļauju arī tādu iespēju, ka varētu iesaistīt starptautisko valūtas fondu, bet mazākā mērā nekā divpusējā palīdzība, ko sniegtu Eirozonas dalību valstis. Tas uh, priekšstādātājs kundze bija tas, ko es jums vēlējos īsumā pastāstīt par četriem galveniem punktiem, un esmu gatavs atbildēt uz visiem deputātu jautājumiem. Right, thank you very much. Um, Liels paldies, turpina priekšsādātāji. Mums ir vairāk kā 12 cilvēki, kas pieteikušies uzstāties, un jāsaka, tur cilvēki turpina pieteikties, un tāpēc man būs jālūdz deputātus izteikties pēc iespējas īsāk. Noteiksim arī laika limitu nu, vienas minūtes ietvaros varētu jūs izteikties, tas būtu lieliski. Vispirms tautas partijas koordinātors Žans Pols Gozēs, lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, uh, priekšsēdētājs kundze. Es ar lielu interesi klausījos uh, jūsos, Junker kungs. Uh, Es neuzdošu jautājumu, bet izteikšu komentāru. Tas, ko jūs paskaidrojāt, ir mums pieņemams, bet šodien mūsu Eiropas līdzpilsoņi neko nesaprot. Avīzēs š, šis un tas ir ierakstīts kad runā par finanšu regulu, ministru padome ieņem ļoti rezervētu nostāju, Un uh, Briti, piemēram, vēlēšana apsvērumu dēļ atliek uh, direktīvas izskatīšanu uz vairākām nedēļām, un tas izskan tā, ka Eiropa neuzdrošinās regulēt finanšu tirgus, un tas nāk par labu šiem tirgiem un spekulantiem. Un es katru nedēļas nogalu pavadu lauku novadā, un man prasa vēlētāji, ko tad Eiropa dara šai sakarā. Man ir grūti izskaidrot, ka mēs nākam klajā ar skaļām deklarācijām un esam paredzējuši kaut ko darīt pēc diviem, trim gadiem. Man ir jautājums, ko jūs esat paredzējis darīt, lai uh, padarītu jūsu teikto labāk saprotam cilvēkiem un sakārtot uh, varbūt uh, labāk šo situāciju, jo uh, presē nonāk katru dienu informācija, kas rada uh, sajukumu un rodas, ka Eiropa ir varbūt vēl vairāk apjuku šodien nekā tas bija finanšu krīzes laikā. Paldies! Oui, uh, Jā, es jums piekrītu, ka tas tiešām rada tādu sajukumu un tie, kas mūs novēro, īsti nesaprot, kas notiek. Es tagad pievēršos finanšu regulācijai un uh, spekulatīviem fondiem. Tā gan nav gluži manu kompetence. Es gribu teikt, ka ECOFIN 16. martā pieņēma uh, pozīciju par uh, par šiem uh, spekulatīviem fondiem, bet šī pozīcija nebija ļoti skaidra, kaut gan tas būtu bijis vēlams un būtu vēlams bijis arī pieņemt lēmumus par, par uh, šo regulējumu, bet tas tika atlikts uz vēlāku laiku. Un pat ja padomi var pieņemt lēmumus ar uh, kvalificēto vairākumu, tomēr tendence ir tāda, ka padome cenšas panākt vienprātību, neiztumjot lielas dalību valstis. Un es uh, neuzskatu, ka vajadzētu visur panākt vienprātību, jo tas mūs uh, aizkavē un tas uh, atliek tikai to nožēlot. Tagad par Grieķiju. Uh, Šeit ir skaidri redzams, ka Grieķija ir pieņēmusi, Grieķija ir pieņēmusi ticamu un tālējošu programmu. Tā ir jāpārliecina finanšu tirgi, bet ja tie nevēlas saklausīt uh, šo uh, signālu, un ja spekulācija tos interesē vairāk, tad Eiropā ir jāsolidarizējas ar Grieķiju un jānodod tās rīcībā instruments, par ko šobrīd vēl nav jāpieņem lēmums, bet kam ir jābūt gatavam tajā brīdī, kad tāds būs nepieciešams. Ir acīm redzams, ka vispirms Grieķijai pašai ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai izietu no uh, pašreizējās situācijas, bet tomēr ir tikpat skaidri redzams, ka ir nepieciešama Eiropas solidaritāte. Es domāju, ka šajā jautājumā uh, pilsoņi saprot, ka mēs neatstāsim Grieķiju vienu pašu nelaimē. Un uh, šajos uh, reģionā, kur jūs pavadāt nedēļas nogali, um, cilvēki, protams, varbūt nedomā gluži par visām šīm tehniskām detaļām. Es domāju, ka jums vienkārši jātic cilvēku veselam saprātam savā reģionā. Uh, Vilman, Udalu, Uda Vulmans, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs un priekšsēdētāji kungs. Man ir trīs īsi jautājumi, šķiet, ka varēšu tos uh, formulēt vienas minūtes laikā. Jūs runājat par konkrētu mehānismu. Īstenībā Eiropas Savienībā šādi mehānismi pastāv. Uh, 143. pants, un uh, tas ir pants, kas tiek piemērojams attiecībā uz tām valstīm, kas atrodas ārpus eirozonas, bet mums ir arī intervencijas mehānismi, kas palīdz uh, izsniegt kredītus dalību valstīm un izsniegt tos uz uh, pietiekam normāliem. Uh, noteikumiem balstoties. Mēs jau, protams, varam balstīties uz 122. pantu, uz 136. pantu. Es nesaprotu, kādēļ šis uh, mehānisms tiek saukts par dūmju, bet līdz šim tas ir darbojas pietiekami labi, tā tad es tiešām nesapratu šos izteikumus. Tālāk otrais jautājums. Ja tiek runāts par eirozonu, es līdz šim domāju, ka visām jaunajām dalību valstīm ir jāievieš eiro, jo tas ir key komunitēra sastāvā. Bet vai tas ir iespējams, vai, piemēram, var runāt arī par valsts izslēgšanu no eirozonas, ja tā ir pārkāpus kāds noteikums. Tālāk, trešais jautājums. Ja mēs runājam par budžeta konsolidāciju, varbūt ir jādomā par labāku pārziņu, labāku pāraudzību arī ex-ante režīmā. Un vienkārši mums jāparūpējas par to, lai dalība valstis virzītos iz, uz izaugsmi un nodarbinātību. Paldies. Kolēga Bulman. Pulman kungs. Es stāstīju. Äh, nicht die Zustimmung aller ka tas instruments, ko jūs minējāt, äh, negūst lielu piekrišanu visās Eirozonas valstīs. Un es nedomāju, ka nākotnē kaut kas mainīsies. Tādēļ man nešķiet, ka vispār par šo instrumentu būtu tālāk jārunā. Uh, ir jādomā par jaunu instrumentu izveidu, un tad, kad šis. Macht das mehr Sinn über äh, andere Instrumente? Un tad, uh, kad vairs nevarēsim izmantot šo instrumentu, mums būs jādomā par citiem instrumentiem. 122. pāns, es to neapšaubīju. Mēs šeit nerunājam ne par dabas katastrofām, ne par uh, dalību valstu kontrolēšanu. Mēs nerunājam par to, ka mēs atteiktos no kontrolas. Grieķi paši ir vainīgi pie savas krīzes, tas ir valsts parāds. Un nevajadzētu izvairīties no 122. panta izmantošanas. Varbūt ar tā palīdzību valsts varēja izvairīties no krīzes. Mēs runājam par divpusēju, brīvprātīgu palīdzību, ko varētu sniegt viena valsts otrai. Mums jādomā par attiecīgo instrumentu izveidi. Un šķiet, ka Grieķijas konsolidācijas vilciens brauc pa pareizajām sliedēm, un mēs noteikti varēsim uh, būt pārliecināti par viņu pareizo pieeju priekšlikumi par to, ka kādu valsti varētu izslēgt no eirozonas, ir saistāms ar Šoiblas kunga priekšlikumu par Eiropas eh, valūtas fonda izveidi. Es domāju, ka tas, ko piedāvā Vācijas finanšu ministrs, ir jautājums, par ko ir vērts intensīvi palauzīt galvu un izpētīt. Grieķijas gadījums mums pierāda, ka Eiropas, Eirozonā mums nav pietiekami laba, spēcīga instrumenta, lai uh, varētu pietiekami aktīvi vērsties pret šādām krīzēm un uz tām pietiekami ātri reaģētu. Eiropas uh, valūtas fonds. Protams, nevarēs tā uh, uzreiz uh, atrisināt šo Grieķijas jautājumu, jo tas ir jāatrisina nekavējoties, un viss, ko mēs varam apzīmēt ar vārdiem Eiropas valūtas fonds, tas ir pasākums, kas mums, būs mūsu rīcībā tikai pēc kāda laiciņa. Es esmu patiešām gandarīts, ka pie šāda instrumenta tiek strādāts, tomēr neesmu pārliecināts par to, uh, ka šo instrumentu varēs izmantot pēc iespējas ātrāk. Un es domāju, ka valsts izslēgšana no eirozonas arī nebūs prātīgākais risinājums. Es par to varu diskutēt, bet mana pārliecība ir tāda, ka šī perspektīva nav simpātiska. Proti, es uzskatu, Eh, ja mēs domājam par kādas valsts izslēgšanu no eirozonas, mēs īstenībā varam arī pieļaut iespēju, ka kāda valsts varētu brīvprātīgi izstāties no eirozonas. Aus der Zone ausgeschlossen werden kann oder ja kāda valsts, eh, piemēram, tiek izslēgta no eirozonas, mēs automātiski varam nonākt situācijā, kad kāda valsts varēs pēc tam pati uz savu galvu no tās izstāties, un ja šī sniega bumba sāks vēlties, vēlties aizvien tālāk, tad īstenībā mēs būsim tikai tādas finanšu tirgus marionetes, un šis eh, sniega bumbas efekts skars mūs visus. Un eh, tātad priekšlikums, ka kādu valsti varētu izslēgt no eirozonas, vispār man nav pieņemams. Ja mēs runājam par tehniskajām detaļām, kas tāds ir ļoti e, sarežģīti īstenojams, un, protams, tas radīs skādi, e, kaitējumu nevien tai valstī, kas tiks izslēgta no eirozonas, bet arī pārējām. Es vēlējos pateikt, ja mēs runājam par budžeta deficītu, mēs saprotam, ka ir jāveic ex ante pāraudzība, nevarētu pieļaut tādu situāciju, ka valsts nonāk lielās sprūkās un tikai pēc tam mēs uh, eh, baimanājam, sakām, kas ir noticis. Nē, pāraudzībai ir jābūt stingrai pirms tam un tad ir jāizvairās no tādas situācijas. Paldies! Merci, monsieur le président, je passe pas mes week. Paldies, priekšstādātāji kungs, es nepavadu savas nedēļas nogals te pašā reģionā, ko Gozes kungs, bet man arī nāks dzirdēt līdzīgus komentārus. Uz vietām cilvēku vairs vispār neko nesaprot. Un mēs dažkārt dzirdām tādas paziņojums, kā jūs teicāt, un paldies jums par to, ka mēs Grieķiju nepametīsim nelaimē, ka jums ir darba programma un ka tā ir izsvērta un ka tā darbojas. Bet izskan arī runas par kādas dalību valsts iespējamo izslēgšanu, un, un cilvēku vairs neko nesaprot. Eh, es gribētu jums lūgt, jūs esat piedalījies Eirozonas radīšanā Un uh, šobrīd, paskatoties sabiedriskās domas aptaujās, varbūt uh, domājot par eiro ticamību, varbūt mēs varētu domāt par uh, pārst, eiro pārstāvniecību ārpus Eiropas, un um, tas Eh, varētu stiprināt eiro tēlu, un mēs eh, runājot par Grieķiju, jums uzticamies, un varbūt tomēr vajag arī kādu plānu B, pat ja to neizmanto. Paldies! Es nezinu, vai, mums, vai man vajadzētu jums atbildēt franču vai vācu valodā. Ich übe schon, ich übe schon mit Astrid Lulin. Oui. Nu jā, vācijas, kas jau runāja ar Lulings kundzi. Es vienmēr teicu, ka luksemburgošu valoda ir ekonomiska, pas, ekonē, ekumēniska pasaules valoda, bet uh, eh, luksemburdziešu paštā neuzskata. Un tādēļ es tomēr runāšu kādā citā valodā. Es uh, varu protams, tikai piekrīst tiem, kas kā novērotāji nonāk pie tādas secinājuma, ka par to, ka cilvēkiem ir grūti tiešām izsakot visām šīm debašu peripetijām par Grieķiju. Es gribu censties skaidrot šo situāciju un teikt, ka uh, Grieķijas uh, veiktās reformas ir pietiekamas un ticamas, un ja tiešām ar to vēl nepietiktu, tad Eirozonai ir jāsniedz solidāra atbilde, un ka tas nebūs vajadzīgs tuvākajās piecās minūtēs, jo Grieķija to nemaz arī nelūdz, un Grieķijai arī nedraud valsts bankrots. Un, kā jau es teicu, mums ir nepieciešams mūsu rīcībā kāds instruments uh, gadījumam, ja, nu, kā tas tiešām būtu nepieciešams. Tālāk par Eirozonas ārējo pārstāvniecību, par to jau es esmu ar jums runājis. Un uh, jāsaka, parlaments ir diezgan tomēr atturīgs uh, dot tādu skaidrāku formu Eirozonas ārējai pārstāvniecībai. Es domāju, ka komisijai vajadzētu izmantot uh, Lisabonas līgumā paredzēto un vērsties padomē, prasot saskaņotāku Eirozonas ārējo pārsnā, pārstāvniecību, salīdzinot ar pašreizējo situāciju. Lielas paldies! 14 runātā vēl pieteikušies, tāpēc pastāstīšu jums, kāds ir mans ierosinājums šajā saistībā. Sangigot kā koordinators runās, tad būs, vai šķiet, vairāk nav koordinātori, kas vēlas ieteikties, un pēc tam e, dalīsim jautājumus pa grupām. Huntis kungs arī nu pat ir ienācis. Nu tā tad jums pirmam vārds. Jā, Herr Junker, ich habe meinem Wochenende. Junkera kungs, nedēļas nogalēs es pavadīju nevis Francijas lauku reģionos, bet biju Atēnās. Un mēs uh, tur piedalījāmies vairākās, vairākos pasākumos, es sarunājos ar daudziem cilvēkiem un atgriezos atpakaļ un um, esmu ļoti nobažījies, pat vairāk nobažījies nekā pirms došanās uz Grieķiju. Jūs, Junkera kungs, teicāt, ka konsolidācijas programma ir ievirzījusies pareizajās sliedēs. Uh, un ka tā ir uzticama. Bet īstenībā lielākās pilsoņu daļas viedoklis Grieķijā ir atšķirīgs. Kādēļ? Ko es tur redzēju? Kāds iespējas man radās? Tie, kas pēdējo 10-20 gadu laikā E, guva pēļņu, un šie cilvēki guva pēļņu nelikumīgā veidā. Viņi ņēma kukuļus, e, arī šīs sociālās e, šķēres, paplašinājās aizvien vairāk, un šiem cilvēkiem nevajadzēja maksāt nemaz attiecīgos nodokļus. Un jāņem vērā, ka konsultācijas lēmums neatbilst daudzām būtiskām Eiropas vērtībām, arī tajā skaitā tām, kas ir atspoguļotas Lisabons līgumā. Protams, ja valstī budžets ir jākonsolidē, lai tā kļūtu atkal konkurētspējīga, lai tā sabalansētu savu budžetu, tad šī koncepcija ir jāizmanto. Bet, ja vecās privilēģijas netiek atņemtas un šis priekšlikums ir sociāli netaisnīgs, nu tad tas nekad nebūs veiksmīgs. Tādēļ, Junker kungs, es vēlējos dzirdēt, ko jūs par to visu domājat un ko jūs varat piedāvāt Grieķijas valdībai, lai šī programma sodītu tos, kas tikai grāba, grāba pēļņu sev un ņēma kukuļus, lai šie cilvēki tiktu saukt pie atbildības. Viņiem arī ir jāmaksā savus ārtaus, lai cilvēki Grieķijā neiegrīzījā, bet varētu šo programmu atbalstīt. Paldies! Nu, tas nav mans uzdevums, saka Junker kungs, runāt par to, vai valsts iekšienē sociāli, pastāv sociālās taisnīgums vai nē, vai labklājība ir sadalīta līdztiesīgā veidā. Protams, es par to varu izteikt savu viedokli, bet tas nav mans uzdevums. Grieķijas kolēģus Mēs uzrunājām, mēs teicām, ka viņiem ir jābūt aktīviem. Mēs nerunājām tikai par PVN paaugstināšanu. Protams, pilsoņi vērsās pret šo pasākumu. Mēs runājam arī par pārstrukturizācijas nepieciešamību, runājām par to, ka arī nodokļu sadalījumam ir jābūt taisnīgākam, lai visi, arī tie, kas zināmā mērā ir iegrūduši Grieķiju nelaimē, maksātu par to, lai viņi sniegtu savu ieguldījumu budžeta konsolidācijā. Esmu sazinājies ar kolēģiem, ar Grieķijas kolēģiem dažādos līmeņos, un es zinu, ka Grieķijas valdība vēlas uzlabot nodokļu maksāšanas efektivitāti. Un jums šķita, ka vairākās jomās Grieķijas valdības iejaukšanās bija nepietiekama, Protams, viņiem ir jāievieš konkrētas normas un ir jāsaprot, ka pla uz platiem pleciem var uzlikt lielāku smagumu nekā uz šauriem pleciem. Tātad šim sadalījumam ir jābūt līdztiesīgākam un īstenībā nodokļu maksāšanas sistēmā joprojām parādās viena no lielākajiem trūkumiem. Es ceru, ka Grieķijas valdība kaut ko darīs lietas labā. Paldies! Right. Thank you very much. Um, I will now... Paldies! Tagad došu vārdu četriem runātājiem. Pirmais būs Šontisa kungs, viņš pārstāvēs GOE grupu, tad Astrīda Lulinga, Sala, Salavrakisa kungs un Sofija Intfelde. Un pēc tam došu vārdu Junker kungam. Nikolas Čuntis, lūdzu. Karsto, kirie proedre. Kirie Junker, anafερθήκατε αναλυτικά Paldies, paldies, Junker kungs. Eļņikā milā. Es runāju grieķu valodā, saka runātājs. Jūs runājāt par situāciju Grieķijā visai izsmeļoši, un jūs zinat, ka augsts deficīts, protams, rada lielus parādus un ietekmē arī konkurētspēju. Un tas skar nevien vienu valsti izolētā veidā, nē, tas kā tāds domino efekts parāda līdz arī citas valstis. Uh, vajadzētu padomāt par to, vai stabilitātes pakts ir atbilstoši, varbūt, ka ir vairāk problēmu, struktūrāls dabas problēma visā Eirozonā. Jūs runājat par solidaritāti, par palīdzības mehānismiem, par atbalstu sniegšanu Grieķijai. Vai jūs, vai Trišēkungs, uh, vai kādas citas augstas amatpersonas ir ievērojušas, ka jūs bieži vien nonākat pretrunās un līdz ar to tiek eh, veicināts dažādi veidi spekulācijas. Un, protams, tās, tie pasākumi, kas tagad tiek veikti Grieķijā, īstenībā ir ļoti loģiski. Un pēdējais jautājums. Par kādām iespējām mēs šeit varam padomāt? Varbūt Grieķija varētu griezties pēc palīdzības Startautiskajā valūtas fondā. Un šeit eh, pie mums ir pārstāvēti arī valūtas fonda pārstāvi. Viņi ir pāraudzījuši politiskos pasākums Grieķijā. Es domāju, mēs jau varam runāt par labu sadarbības gaisotni. Āstrīd Luliņ, lūdzu. Yes, Mrs. Lulling. Yes, sorry. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos pateikties uh, prezidentam Jurke, Junkeram par viņa uzstāšanos, kas bija ļoti izglītojoša. Es uh, tāpat kā viņš esmu abrīnas pilna par Grieķijas konsolidācijas programmu Es uh, domāju, ka arī citām jābūt tādai pašai drosmei, lai sakārtotu valsts finanses. Bet es esmu abrīns pilnā attiecībā uz šīs programmas īstenošanu. Bet man ir viens jautājums par šo instrumentu, kā jūs teicāt, ka mēs Grieķiju nepametīsim. Uh, nelaimē. Jūs teicāt, ka ir izslēgta aizdevuma garantija no dalību valstu puses, jo ir tādas valstis, kas to nevēlas atbalstīt. Bet jūs teicāt, ka būtu tāds instruments, kas būtu vērsts uz divpusējas palīdzības organizēšanu. Tad kāda atšķirība? Ja, piemēram, Vācija nevēlas piedalīties šādā garantiju sniegšanā, vai tā būtu gatava sniegt divpusēju palīdzību? Es mm, mm, nesaprotu, kā, kā tas varētu būt, vai jūs domājat, ka varbūt arī visas valstis nepiedalīsies šādā palīdzībā. Un tagad otrām kārtām tā katafonija. Ka kas te tagad ir dzirdama ar dažādiem pretrunīgiem paziņojumiem. Un tagad šai kakafonijā Lagardes kundze arī ir devusi savu pienesumu un kritizējusi Vācijas ekonomisko politiku, sakot, ka citas dalību valsts Eiropā nevar tādu modeli izmantot, un tas, protams, nepatika vāciešiem un tad uh, radās iespējas, ka sliktais skolnieks kritizē labo skolnieku. Nu, no otras puses virknē ekonomistu, un ne tikai franču ekonomistu, uzskata, ka Vācija iegūst tikai no šīs pirktspējas pieauguma kaimiņu valstīs, un uh, Lagardas kundzei varbūt nemaz nav tais, eh, nekļūdās, bet viņa varbūt nav tādā pozīcijā, lai viņa varētu teikt šo taisnību. Un ko tad jūs domājat par šo modeli un uh, monetārās savienības uh, orientāciju? Tagad Nikolais Alvakrus vārds. Eh, Kīrie Prodre, θέλω να θέσω ένα προβληματικό. Paldies. Man ir viena piezīme, un tā ir domāta gan Junkar kungam, gan arī kolēģiem, lai radītu vielu pārdomām. Es domāju, ja piemēram kādai, kādā Amerikas štatā rastos problēmas, kā tas tiktu atrisināts. vai šai, šim štatam vajadzētu izties no Amerikas Savienotajām valstīm, vai kas tad īsti notiktu? Es domāju, mums tagad nevajadzētu runāt eh, par Franciju, par Vāciju, kādu valstu atsevišķi. Nē, tas skar visu Eiropas Savienību. Jo Eiropas Savienībai tagad ir tāds kā juridisks personas status, un tai Grieķijas problēma ir jāatrisina vienotiem spēkiem. Grieķija arī ir daļa no Eirozonas tautsaimniecības, un tie ir tikai 2%. Nevarētu būt, ka šie 2% rada tik milzīgas problēmas. Tagad eh, mēs piedzīvojām arī to, ka kritās dolāra kurs, un tagad jūs mēģināt mākslīgi radīt tikpat vāju eiro. Bet īstenībā mums jādomā par tādu kā testu pārbaudījumu, lai varētu redzēt, cik stabils vispār ir eiro, un lai arī varētu padomāt, cik lielā mērā politiķi Eiropas Savienībā tur dotos solījumus. Mums jādomā par solidaritāti, par vienlīdzību, vai viss šīs vērtības saglabāsies. Vēlējos uzdot jautājumu Junkera kungam, kādus pasākums jūs varētu ieteikt no Eirogrupas puses kopīgi ar Eiropas centrālo banku un citiem lēmumu pieņēmējiem, lai varētu uzlabot situāciju Grieķijā. Kopš septembra mēs runājam par to, kas notiek Grieķijā, un ja jūs uh, iepazīstieties, piemēram, ar svārstībām, ar dolāra kursa svārstībām, ar eiro svārstībām finanšu tirgos, mēs varam šeit pieminēt arī Ķīnas valūtu. Jā, situācija ir mainījusies. Otrs jautājums. Eiropas Savienībā mēs esam pamanījuši ka zems valūtas kurs, protams, radīs problēmas visai savienībā kopumā. Vai jūs to nesat vēl pamanījuši? Paldies, Sofija Intfeldūt. Yes, thank you, Chair. Jā, paldies, priekšsādātāji. Augstu vērtēt jūs paziņojumus, ko ar ko nāc klajā Junker kungs par to, ka nepieciešams atbaldīt Grieķiju. Piekrīt šim viedoklim, arī piekrīt arī tam, ka ir vajadzīgs Eh, ka vēlamā kārtā nevajadzētu uzreiz vērsties pie starptautiskā valūtas fonda, vajadzētu meklēt vispirms citus risinājumus, un domāju, ka mēs, protams, atbalstīsim Grieķiju, bet tajā pašā laikā, kā jau daži no runātājiem iepriekš teica, es negribētu teikt, ka Grieķija ir vienīgi upurs šeit. Grieķija arī pašai jāuzņems kaut kāda atbildība šo nekārtību salikt pa vietām. Uh, jo varbūt tiešām šeit ir pat krimināla rakstura pārkāpumi, kas pie tā noveduši. Bet tāpat laikā piekrītu priekušējiem runātājiem tajā, ka ekskluzīvi pievēršoties tikai un vienīgi Grieķijai, mēs nedrīkstam tāpat laikā aizmirst par plašāko ainu, par to lielo kopainu, jo Grieķi, zināmā mērā, ir tikai problēmas simptoms, un problēma ir tā, ka sistēma pat pa sevi ir vāja. Mums ir noteikumi, mums ir stabilitātes pakts, bet šķiet, ka mēs nespējam, arī nevēlamies to patiešām īstenot. Es domāju, ka mums ir jāatzīst, ka salīdzinoši vienkārši ir, eh, lūk, pievērsties kaut kādai vienai mazākai valstī un tad eh, likt vienai mazākai valstī sakārtot savu finanšu sistēmu, bet varētu rasties diezgan nopietnas problēmas, ja tas notiktu ar lielākām valstīm un ja šie stabilitātes noteikumi tiktu pārkāpt arī turpmāk. Un gribēju vaicāt, ko jūs domājat par stabilitātes pakta stiprināšanu? Tādā ziņā, ka noteikumi varētu tikt pasludināti par juridiski saistošiem, un ekstremālākos gadījumos varbūt komisija varētu piešķirt pilnvars iejaukties nacionālajos budžetos. Nu, piemēram, arī eksānta gadījumos. Uh, Es zinu, šobrīd tas tās kā tabū vārds, par to nedrīkst runāt, bet tāpat laikā mēs taču dīvainā kārtā pieņemam to, ka Starptautiskais valūtas fonds gan kontrolē dalību valstu budžets, bet Eiropas Savienība to nedrīkst darīt, vai Eirozona to nedrīkst darīt. Man liekas ļoti savādi. Un visbeidzot gribēju vaicāt, ko jūs domājat par iespējamo eiro obligāciju un pensiju bumu, jo nav izdevies pensiju sistēmu reformēt. Uh, jo domāju, ka šis jautājums diezgan drīz arī varētu kļūt aktuāls. Paldies. Junker kungs, jums vārds atbildē. Oui, madame la présidente, enfin. Euh... Jā, priekšsēdētājs kundze, mūsu kolēģi, ka uzdod vienu jautājumu un uzmanīgi klausoties, man uh, iznāk, ka četri pēdējie runātāji uzdeva patiesībā kopā 20 jautājumus ist noch einmal zu dem Thema äh, Wettbewerbsfähigkeit. Ja mēs runājam par konkurences skropļojumiem, es vēlējos tikai pateikt to, ko esmu teicis jau iepriekš. Mēs ļoti intensīvi domājam par to, un mēs ņemam vērā arī visas struktūrālās problēmas, kas no tā izriet. eiro grupa ļoti aktīvi un intensīvi diskutēja par konkurētspējas kropļojumiem Eirozonas ietvaros, un to mēs darīsim, to mēs daram jau tagad, un tas nozīmē, ka mēs katrai valstī uh, varēsim sniegt konsultācijas un ieteikumus, ņemot vērā katras valsts specifiskās intereses. Mēs tās vēl neesam publicējuši. Uh, Un valstis, kas vēlētos šādus ieteikumus saņemt, varēs tos pieprasīt, piemēram, Luksemburga to darīs. Un mums ir vairāk iemeslu to darīt. Jārunā par to, ka tas ir iemesls, eh, kā mēs, tas ir veids, kā mēs varam koordinēt uh, tautsēmniecības politiku. Tālāk, starptautiskais valūtas fonds. Es domāju, ka Grieķijas krīzi nevajadzētu risināt ar SVF palīdzību. Es domāju, ka Eirozona pati varēs atrisināt šo problēmu un tas tai būs jādara. Jūs, piemēram, minējat ASV piemēru, piemēram, ja Kalifornijā būs kāda problēma, tad viņi negriezīsies starptautiskajā valūtas fondā. Mums arī to nevajadzētu darīt. Es esmu ar visām četrām pret to. Ja mēs vēlamies atrisināt Grieķijas situāciju, mums nevajag iesaistīt SVF. Es domāju, ka e Eirozona pati ir spējīga palīdzēt sev. Bet es nevaru, man nav nekādu pretargumentu, lai teiktu, ka SVF nevajadzētu padarīt spēcīgāku, bet palīdzība ir. Uh, jāsniedz saskaņā ar Eiropas likumiem, un, piemēram, Eirozona un SVF var kādreiz arī sadarboties, eh, ieguldot kopīgus pūliņus un tā izvairīties no problēmām. Piemēram, šajā gadījumā atrisināt tās problēmas, kurās ir nonākusi Grieķija bet es vēlos, lai tas tomēr notiktu, nu, Eirozonas teritorijā, uz Eirozonas prizmas. Protams, varbūt Eirozona ar SVF palīdzību, bet, nu, SVF šeit nevajadzētu būt tādam kā palīdzības sniegšanas monopolam. Eh, Luling. Eh, Lulings kundze uzdeva vairākus jautājumus. Es gribētu viņai teikt, ka es neizslēdzu kā iespējamu instrumentu kopienas aizdevumus, ko garantē dalību valstis, bet viena, divas vai trīs dalību valsts iebilst pret kopienas instrumentu. Tā tas ir. Es varētu komentēt, protams, šādu attieksmi, bet es domāju, ka ar maniem žestiem pietiek, lai jūs saprastu, ko es par to domāju. ko mēs varētu paredzēt, būtu starp valdību vienošanās starp Eirozonas valstīm par divpusējas palīdzības sniegšanu Grieķijai. Tas ir vienīgais instruments, kas paliek mūsu rīcībā, ja mēs izslēdzam otru instrumentu. Tādēļ es dodu priekšroku šai, š uh, šim variantam, bet es uzsveru arī to, ka es domāju, ka mums nebūs nepieciešams to izmantot, jo Grieķija veic visus nepieciešamos pasākumus. Protams, kā jau es teicu, ka, ja katrs runātājs uzdotu vienu, nevis trīs jautājumus, tas atvieglotu manu uzdevumu. Jūs minējāt Lagardas kundzes izteikumu likumus, tas gan nav sakarā ar Grieķijas problēmu skatāms. Tas ir saistīts ar citu problēmu loku, kam mēs pievēršamies Eirozonā, proti līdz nelīdzsvarotība Eirozonas iekšienē. Tas varbūt nav tas viss steidzamākais jautājums, jo vispirms ir jāatrisina Grieķijas problēma, un otrām kārtām šie līdzsvar trūkums, ka Vācijai ir uh, eksports galvenais izaugsmes līdzsvar, uh, izaugsmes dzinējs, bet tas nav varbūt tas galvenais līdzsvar trūkums, kas ir tas bīstamākais, ir citi faktori, kas ir bīstamāk, ir dalībvalsts, kas ir zaudējušas konkurēt spēju, kam ir struktūrāls deficīts jau kļūst par hronisku parādību, un es domāju, ka mums vajadzētu pirmkārt pievērsties šām problēmām, un, protams, tomēr mēs nevaram noliek arī Vācijas radītā problēma būtu nopietna. Tālāk par Uh, uh, Es piekrītu jūsu teiktajam, ka ir eh, citas lielākas valstis, kas lielāks par Grieķiju, kas arī pārkāp stabilitātes paktu un ka tam visam var būt negatīvas sekas, bet t, analīze, ko mēs veicām 2003. gadā par šādiem pārkāpumiem un par iespējamo drastisku budžeta samazinājumu ietekmi uz citām valstīm, mēs nonācām pie rezultāta, ka ir nepieciešams papildus uh, termiņus noteikti problēma atrisināšanai. Un Protams, eh, arī ir ļoti svarīgs jautājums eh, pensiju sistēmas finansēšana, jo ja mēs neko nedarīsim, tad mūsu sociālais modelis var sabrukt. Ir uh, jānodrošina ticams uh, finansējums pensiju sistēmām, un tas ļaus finanšu tirgiem izvērtēt mūsu īstenoto politiku. Eirozonai jāpie, jāpliecina visai pārai pasaulē, ka mēs spēsim finansēt pensiju sistēmu Uh, ilgākā termiņā. Es esmu par solidaritāti starp paudzēm un pret uh, katras atsevišķas paudzes egoismu. Right, we've now got a big problem. Nu, esam šobrīd sastapušies ar ļoti nopietnu problēmu. Ir deviņi runātāji, un nu, katram līdz ar to ir tikai 45 sekundes, un es tiešām atņemšu jums mikrofonu, jo citādi nebūs laika atbildes sniegt Junkerkungam. Un tāpēc, lai cik tālu jūs būsiet nonākuši, tad, kad būs eh, pagājuši 45, eh, tad, kad būs 25 minūtes pāri četriem, es visus jautājumus izbeigšu un dosim vārdu eh, Junker kungam. Un runātāju uzskaitu uz vārdus. Ramon Tremosa. So 40...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 Junkara kungs, ko mēs esam iemācījušies no krīzes, ir jāpilnveido iekšējais tirgus, ir jāizskauž tā nepilnības un e, jāizvairās arī no konkurētspējas kropļojumiem. Ir jārada arī vienotais darba tirgus. Mums ir nepieciešams vairāk Eiropas, bet tad, ja ir nepieciešams vairāk Eiropas, tad dalība valsts it kā mēģina pret to pretoties. Kā jūs to varētu atrisināt? Paldies. Uh, Mrs. Dati. Dati, kundze, tālāk. Mrs. Dati. Merci, Madame Présidente. Euh, la... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Grieķijas krīze mūs nosaka nepieciešamību īstenot koordinātu ekonomikas politiku Eiropā. Pagājuši nedēļ jūs, priekšstādātāji kungs, sapulcinājāt Eirozonas finanšu ministrus, lai apspriestu tehniskos palīdzības aspektus Grieķijai. Uh, Eh, Eirozonā mēs esam kopīgi, kop, visi kopā gan labākos, gan sliktākos laikos. Un uh, vienkārši mums ir jāraugās, lai Grieķija šo pieņemto plānu arī īstenot. Jūs runājāt par šiem palīdzības variantiem, jūs runājat par divpusējo palīdzību, Eirozonas ietvaros un SVF palīdzību. Eiroz, runājot par Eirozonas sanāksmi, eh, ko jūs varētu teikt, kas būtu darāms dalību valstīm, vai ir kāds eh, palīdzības eh, kalendārs, diemžēl runātāji tiek izslēgts mikrofons. Es tikai gribēju palīdzēt, priekšsēdētāji kungs, es gribētu, ko jūs teiktu par kanclers Merkels teikto par iespēju izslēgt Vācu no Eirozonas un Grieķijas reakciju pret Vāciju. Priekšādātā vēlreiz patrauc runātāji. Es ļoti atvainojos, mēs nevaram turpināt šādā veidā uzdot daudzus jautājumus vienu pēc otras. Nākamais, kas vēlēsies uzdot vairākus jautājumus vienlaicīgi, tiks nogriezts, tam tiks nogriezts mikrofons un vispār nevarēs neko vaicāt. Nākamā kratas skundze. Paldies! Priekšsēdētāj kungs, tagad runāšu par Grieķiju. Viens ministrs ļoti skaidri pateica, ka viņš neprasa ne ekonomisko palīdzību, ne naudu. Nē, Grieķija vēlas vienkārši skaidru vēstījumu. Mums ir nepieciešams arī pazemināt procentu likmes uz kredītiem, jo Grieķijai tagad ir nepieciešama kredīta. Pagaidām ieviestie pasākumi mūs nepārliecināja. Mums ir nepieciešams atbalsts, atbalsts Grieķijas programmām. Kādām tām vajadzētu izstīties? Kādām vajadzētu izstīties šim atbalstam, lai mēs to varētu uzskatīt par pietiekamu palīdzību? Kādus pasākums jūs varētu uzsākt, lai ar to pietiek? Paldies! Robert. Robert, tālāk jums vārds visās uh, monetārā zonās šie risinājumi, kas ir mazāk simetriski, un uh, ir vieni, kas atbild par otru deficītiem. Arī ASV tā ir, ka ir štati, kuriem klājas labāk nekā citiem. Jūs minējāt Kaliforniju, kuras parādi ir daudz lielāk nekā Grieķija un arī ASV parāds ir lielāks nekā Eiropai, un to visu apmaksā ķīnieši. Bet var teikt, ka Eiropas ķīnieši ir vācieši, kuri pārdod visām citām valstīm vairāk preces nekā iepērk. Es gribu teikt, eh, mēs esam valūtas eh, monetārajā savienībā, kurā nav ekonomiskās pārvaldības, nav budžeta, tad varbūt vajadzētu vismaz kaut kādu mehānismu, lai eiro vērtspapīrus varētu garantēt un refinansēt. Filips tālāk lūdzu. Uh, uh, Junker kungs, man tāds vienkāršs jautājums. Protams, mums ir jāatrisina dalību valstu budžeta vienādojums un atgriezties prie ilgtspējīgām valsts finansēm, cik ilgi mēs varēsim to darīt, nedomājot ne par izdevumiem, ne par ieņēmumiem, cik ilgi mēs varēsim atturēties no fiskālās konverģences starp dalību valstīm gan PVN, gan citu nodokļu jomā. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ <clears throat> και εσάς. Priekšsēdētāja kungs, jūs izteicāties ļoti atklāti runājot par to, eh, kāds varētu izskatīties Eiropas atbalsta mehānisms Grieķijai. Es labprāt vēlētos dzirdēt, eh, ko nozīmē šie vārdi, ja nu būs nepieciešams. 11. februārī Eiropa padomē bija konkrēti secinājumi un tālāk 5. martā. Grieķija lūdza palīdzību un mēs sapratām, ka nav nekādu iespēja atgriezties pie 5. martā nosauktiem procentiem, ja e, nebūs vienošanās nākamajā Eiropa padomē, tad Grieķijai vajadzēs vērsties pie citām valstīm, lai varētu ņemt izdevīgas kredītas. Bet kā tas ietekmēs visu Eirozonu kopumā? Paldies! Pervanš Berentfūz. Paldies, priekšstādātājs kundze. Viens komentārs. Mani šokēja, ka pēdējais ekof Ekofins pieprasīja nekonvencionāls pasākums darba tirgus jomā, pat nekonsultējoties ar sociāliem un nodarbinātības ministriem. Grieķijā kopš 2008. gada aprīļa šāda hipotēze jau bija paredzama un varēja darīt daudz vairāk, lai izmantot 122. pantu, visiem būtu mierīgāks prāts un mēs varētu daudz vieglāk šo situāciju atrisināt tagad uh, mums vajadzētu uh, tiek rosināts pastiprināt uh, stabilitātes paktu, padarīt to represīvāk, bet vai mums nevajadzētu konstatēt, ka tas ir novēdz pie diverģences starp dalību valstīm, ka mums vajadzīgs nevis represīvs, bet sadarbību rosinošs pakts? Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsādātāji. Pagājušā nedēļa Spānijas bankas pārstāvis teica, ka Spānijas nekustamā īpašuma sektora parāds ir 450 miljonu eiro. Šī summa atbilst apmēram 45% no Spānijas IKP. Pagājušā nedēļa šis pats kung, e, Spānijas e, tirnacības palāts priekšsādātājs teica, ka vismaz 30% no šīs summas ir līdzekļi, kas nekad netiks atgūti. Uh, Vai Spānija būs nākamā Eiropas problēma Eirozonai? Kāds ir jūsu domas? Junker. Junker kungs jums vārds atbildēja. Nu, mēs paturēsim trišē kungu vēl varbūt mirklītēs durvīm, tā lai jums ir laiks atbildēt šiem jautājumiem. Labi, tad es varbūt izteikšos, kad minūti ilgāk. Finanta. Bet varbūt, ka viņš var nākt arī droši jau iekšā. Uh, je, je ne répondrai. Es uh, neatbildēšu uz visiem jautājumiem. Priekšsēdētājs kundze jau uz dažiem jautājumiem esmu jau devis atbildi. Un pat ja tās ir daļējas atbildes, tad tās nav nepareizas, un es nevaru atkārtot visu savu uzrunu vēlreiz. Es tikai gribēju par Grieķiju rezumējot teikt, tā kā daudzi jautājumi pievērsās tiem aspektiem, par ko esmu jau runājis, Pirmkārt, Grieķijai ir jāizteno budžeta konsolidācijas programma, kas ļaus pašu spēkiem atveseļot valsts finanses. Otrām kārtām Grieķija valdība un parlaments ir apstiprinājuši pasākumu kopīmu, kas ir ticams un liecina par to, ka Grieķija atveseļo savas finanses. Treškārt, ja finanšu tirgi turpinās spekulāciju pret Grieķiju, kaut gan Grieķija ir visu darījusi un dara visu, lai atveseļot valsts finanses, tad Eirozonai ir jābūt gatavai un tā būs gatava palīdzēt Grieķijai, izmantojot uh, instrumentu, par ko es šobrīd detaļās nerunāšu, bet tas būs mūsu rīcībā tad, kad būs tas nepieciešams. Ceturtkārt, visas idejas par kādas valsts izslēgšanu no eirozonas man šķiet nesaprātīgas. Katrā gadījumā neviens nav ierosinājis izslēgt Grieķiju no eirozonas. Visas runas, kas uh, izskanēja par šo jautājumu neskāra Grieķiju, bet runāja par kādu instrumentu, kas Eiropas Savienībai būtu nepieciešams nākotnē. Es domāju, ka paralēlis ar ASV daļēji ir pareizas un daļēji ir kļūdainas. ASV ir centrāla valsts, kuras rīcībā ir visa instrumenti, kas ir uh, centrālās valsts valdības rīcībā, bet uh, Eiropā nav šādu instrumentu. Un mums ir uh, izaugsmes un stabilitātes pakts, kas uh, aizstāj nēsošu valdību, uh, Un, protams, atkal eh, es gribu jums arī norādīt, ka ir tiešām nepieciešama minimāla nodokļa fiskālā harmonizācija, to mēs esam darījuši par akcijas un eh, pievienotās vērtības nodokli. Tas pats būtu jāsaka arī par citām fiskālām jomām, bet tai pašā laikā nevajag nosmacēt veselīgu konkurenci starp dažādām dalībvalstīm, kas ietilpst vienā valūtas zonā. Es uh, ierosināju izdot eiro vērtspapīrus pirms trim gadiem, man neviens neatbalstīja. Es uh, varētu atkal ierosināt šo. Uh, jautājumu saviem sarunu pārstāvi, eh, partneriem. Eh, to būtu vajadzēs darīt agrāk, tagad mēs cenšamies aizbāzt caurums, izveidojot eh, Eiropas valūtas fondu, es to atbalstu. Šī jaunā, šo jauno institūciju, es nezinu, vai šeit vajag grozīt līgumu, vai mēs varam izmantot jau esošās normas šīs debats varbūt nevajag rīkot šodien, bet es domāju, ka mūsu rīcībā būtu nepieciešams instruments, ja rastos atkal kāda šāda krīze, kāda drāma. Euh, Vai man vēl jāatkārto, kā vajadzētu pabeigt iekšējā tirgus veidošanu, lai šis tirgus būtu stiprāks un saskaņotāks. Es gribu teikt, uh, ka esmu vienreiz domājis par to, ka 122 pants uh, nav varbūt vienīgais, uz kuru mēs varētu balstīt palīdzību Grieķijai. Te arī uh, deputāti teica, ka Grieķija ir pirmkārt atbildīga par savām uh, finansēm. Es gribu teikt, ka Eirozonas dalību valstīm ir jābūt gatavām sniegt palīdzību Grieķijai, ja tai, nebūs, ja tai būs nepieciešams finansiāls atbalsts, un es gribu eh, atkārtot, ka es iebilstu pret ideju izslēgt kādu valsti no eirozonas, un otrām kārtām, ka, ja tiek paredzēts šāds instruments par kādas valsts izslēgšanu, vajag paredzēt arī iespēju valstīm izstāties labprātīgi no eirozonas bet es gribu teikt, ka š, abi šie gadījumi varētu destabilizēt eirozonu kopumā. Es esmu ļoti labvēlīgi noskaņots pret Eiropas centrālās bankas neatkarību un tādēļ arī beidzu savu uzrunu. Es liels paldies jums, es atvainojos, ka mēs tik ļoti daudz jautājumus mēģinājām iespiešties dažās minūtēs. Uh, Bet, nu, liels paldies, ka tomēr centāties uz tiem atbildēt. Nākamā viedokļa apmaiņa ar jums paredzēta 4. oktobrī. Nu, tā vismaz tas šobrīd izskatās. Nu, ar nepacietību, protams, gaidīsim šo iespēju. There'll be a short interlude for two or three. Tagad būs pavisam neliels starprīdis, 2-3 minūtes, lai mēs varam te samainīties. Yeah. Okay, everybody, if you... Labi, lieliski, ja visi varētu tagad apsēsties, ieņemt vietas tātad, mēs varētu turpināt darbu. Tiešām tas nav viegli, kad ir šādi godājami viesi mūsu vidū un turklāt viens pēc otra. Nu, lai kāds arī nebūtu, mūsu vidū laipni sveikšu ECB prezidentu, mēs visi viņu ļoti labi pazīstam. Viņš regulāri ierodas un vada ar mums monetāro dialogu, un lūk, atkal uh, šobrīd, protams, sarunās paredzam, ka daudz runāsim arī tieši par Grieķiju, jo tieši par šo jautājumu pēdējā laikā esam daudz nobežījušies un mēģinam šīs problēmas risināt un par tām arī spriest. Kā parasti, vispirms došu vārdu trešai kungam uzrunai, apmēram 15 minūtes, un pēc tam sekos jautājumu un atbilžu sesija. Nu, tieši tā kā tas parasti monetārā dialogu ietvaros notiek. Nu, ņemot vērā mūsu neseno pieredzi, es gribu lūgt deputātus neuzdot ļoti sarežģīts un daudz un dažādas jautājumus. Kā rezultātā viņi tie, tie kolēģi, kas ir rīnas tālākā galā, uz jautājumu uzdošanu beig, beigās negūs iespēju uzdot jautājumus. Un mums jādod Trišēkungam arī iespēja pilnvērtīgi šiem jautājumiem atbildēt. Tātad liels paldies, Trišēkungs, ka jūs esat šeit, laipni esat šai komitejā un lūdzu jums vārds. Thank you. Thank you very much indeed, madam. Liels paldies priekšādātāji, godātā priekšādātāji, godātie komitejas deputāti. Man ir prieks šodien būt šeit, jo šī ir pirmā 2010. gada uzklausīšana. Pēdējos pāris mēnešos, kopš mūsu tikšanās 2009. gada decembrī, Eirozonas ekonomika kopumā ir turpinājusi pamazām atgūties no krīzes. Bet tomēr joprojām pastāv problēmas, kas saistītas ar konkrētu valstu un finanšu tirgus attīstību, kas savukārt ir novērts pie intensīvām diskusijām par eirozonu un par tās funkcijām. Līdz ar to šīs dienas diskusijas nāk ļoti savlaicīgi. Mēs redzam, ar kādiem lieliem izaicinājumiem mums tagad ir jāsastopas. Šos izaicinājumus mums ir eh, pasviedusi finanšu krīze. Eh, Eiropas ekonomikas politikai ar to ir jātiek galā. Wirtschafts- un Währungspolitik verhandelt. Mums, protams, ir jārod atbildes uz šo krīzi, jādomā, kā virzīt uz priekšu finanšu un ekonomikas sektors, ir jāgarantē kopējās valūtas stabilitāte. Tā ir mūsu atbildība. Šodien saskaņā ar tradīciju es uzsākšu savu uzrunu, izvērtējot ekonomikas situāciju un pakavēšos galvenokārt pie tā, uh, kā pakāpeniski tiks pārtraukti nekonvencionālie pasākumi, kas tika īstenot krīzes laikā, un pēc tam es runāšu par uh, poli budžetu politiku un nelīdzsvarotību. Ekonomikas un tāds un monetārā attīstība, kā jau minēts, iepriekšējā uzklausīšana bija decembrī, un kopš tā laika uzlabojums ir noticis, bet nepārāk ātri ekonomiskās aktivitāte ir, kā lēsts, pieaugus par 0,1% no 3. līdz 4. kvartālam pagājušajā gadā. Nesen informācija apliecina, ka mēs varam gaidīt arī mērenu pieaugumu nāk šajā gadā. Tas atbilst pēdējām ECB darbinieku, darbinieku projekcijām. Uh, E, prognozes arī no citām institūcijām apliecina šāda veida cerības un paredz gada izaugsmas likma apmēram 1% apmērā 2010. gadā un ar vien pieaugošu izaugsmu 2011. gadā. Pārvaldes, e, pārvaldības valdes vērtējumā riski joprojām ir sabalansēti, bet, kā jau tika minēts arī pagājušajā gadā, atgūšanās tomēr visdrīzāk nebūs vienlīdzīga visos reģionos, e, nozarēs un, laika, un, un laikā. Uh, Eh, joprojām pastāv milzīgi, nes, milzīgas neskaidrības. Kas attiec uz cenu attīstību, mēs turpinam, novē, turpinam piedzīvot zemu inflāciju un zemes inflācijas spiedienu pēdējos mēnešos. Inflācija februārī, šī gada februārī bija 0,9% paredzam, ka inflācija eh, būs saskaņā ar cenu stabilitāti un riskiem un, un riski tomēr ir izlīdzsvaroti. It īpaši mēs paredzam, ka inflācijas paliks 1% robežās tuvākajā laikā un būs arī mēra na turpmāko, turpmākajā laikā atbilstīgi relatīvi lēnējai eh, ekonomikas atgošanās eh, situācijai. Mūsu monetārā analīze turpina apstiprināt, ka zem, eh, zemās inflācijas spiediena midējā termiņā, ko savukārt atspoguļos eh, naudas un kredīta izvēršanās, norisināsies pamazām izaugsme aizdevuma jomā, bu, tiek paredzēta kā vāja kādu laiku uz priekšu. Un līdz brīdim, kamēr ikgadēja aizaugsmas likme aizdevuma jomā mājasarniecībām stiprināsies, šīs attīstības atbilst tam, tam ko esam novēlojuši iepriekš, novērojuši iepriekšējos biznesa ciklos. Mēs uzmanīgi sakosim kredītu attīstībai. Uh, Un, lai arī nepastāv skaidru pierādījumu, ka kredīti ierobežojumi pastāv Eirozonā kā tādā situācija, tomēr ir atšķirīga dažādās valstīs, dažādos sektoros un arī atkarībā no uzņēmuma izmēra lielā mērā. Eh, vājais izaugsmas, eh, vājā izaugsma aizdevuma jomā ir saistīta ar 2009. gada eh, at, situāciju. Radītāji par inflāciju, paredzamo inflāciju vidējā un ilgā termiņā atbilst mūsu mērķim, kur ietvaros vēlamos to saglabāt 2% līmenī vidējā termiņā. Un tieši e, saskaņā ar šo informāciju valde turpina e, attiecīgi turēt arī ECB procentu likmes, e, kas netika mainīts šī manša sākumā. Uh, būtiskais monetārais impulss nāks no mūsu, kas nāca no mūsu procentu likuma samazinājuma pagājušajā gadā, ir tālāk radījis ietekmi viso, visās tirgus intereses procentu likmēs. Un pāriešana uz e, banku noteiktajām procentu likmēm e, uz attiecībā uz aizdevumu, kas izsniegti mājasēmniecībām un uzņēmumiem, šobrīd norisinās ļoti labi. Šis šāreiz posms jāskatās kopumā ar nestandartu pasākumiem, ko ECB īstenojas. Šie pasākumi e, ir saistīti ar likviditātes nodrošinātu bankām, kas nodrošina van, viena gada atmaksas aizdevumus pret ķīlu, un tādā veidā tiek stiprināti tirgu un tiek stiprināta arī procentu likmi samazinājuma tālāka nodošana. Saskaņā ar minēto ekonomikas un monetāro izvērtējumu valdē šī mēneša sākumā pieņem turpināt pa, pa, pakāpenisko atsevišķo e, e, ārkārtas pasākumu apturēšanu. Mēs nevēlamies radīt atkarību. Bankām ir jāizma, jā, jāuzsāk savu starpnieku funkcijas atkal un jā, jāviet, jāizteno visu veidu motivācijas, kas tam nepieciešams. 12 mēnešu darbības laikā, 12 mēnešu darbības pasākumi jau ir pārtraukt un 6 mēnešu darbības pārtraukumi nākam nedēļ eh, noslēgsies. Me, jau mēs esam nolēmuši papildus no jauna ieviest mainīgos, eh, mainīgo likmju tenderus regulāriem 3 mēnešiem mēnešu darbībām eh, aprīļa beigās. Tāpat laikā mēs turpināsim nodrošināt Eirozonas banku sistēmai neierobežot piekļuvu centrālo banku refinansēšanas schēmām, izmantojot īstermiņa operācijas vienas nedēļas un vienu mēnešu aizdevumu atmaksas laikiem tik, tā, tik ilgi, cik vien tas būs nepieciešams, un jebkurā gadījumā vismaz līdz šī gada oktobra vidum. Tas tāpēc, lai turpinātu atbalstīt kreditēšanu no Eirozonas ekonomikā. Turklāt gribētu kaut ko teikt arī par ilgtermiņu monetārās politikas jautājumiem, jo zinu, ka tie jūs interesē. Respektīvi, gribu runāt par saikni starp monetāro politiku un aktīvu cenām. Finanšu krīze ir atdzīvinājusi ilgi pastāvošās debatas par attiecībām starp monetāro politiku un aktīvu cēnu burbuļiem šīs debatas centrējas uz pavisam vienkāršu jautājumu. Vai monetārai politikai vajadzētu būt par mērķi novērst aktīvu cenu burbuļu krīzes situācijas? Šis, šim jautājumam nav vienkāršas atbildes, un ECB monetārā politikas stratēģija ir balstīta uz tādu pieeju, kas tomēr paredz risināt izaicinājumus, ko varētu radīt um, neusturama aktīvu cena un šāda veida attīstības. Mūsu mandāts ietver st cenu stabilitātes nodrošināšanu vidējā termiņā. Ilgāk, ilgākas un neilgtspējīgas finanšu attīstības, kā arī netipiskas svārstības risku izvērtējumā finanšu tirgos var radīt risku cenu stabilitātei pastāv cieši saistes starp monetāriem notikumiem, attīstību un uh, Um, nelīdzsvarotības izveidošanos aktīvu un kredītu tirgos, un tas nozīmē, ka mūsu monetārās politikai jābūt spējīgai identificēt šāda veida līdzsvaru trūkumu jau pavisam agrīnā, agrīnā situācijā, un pēc tam jāspēj šie jautājumi risināt ilgtermiņā. Ja tādā veidā ieguldot, eh, dodot savu ieguldījumu finans, finansiālas stabilitātes veidošanā. Mūsu monetārajā analīzē mēs pievēršamies tir, naudas un kredīta tirgus uzraudzībai, un tieši tur to arī cenšamies darīt. Ir mums ir strateģiski ietvers, kas ļauj pieļaut zināmu eh, stāvēšanu tā kā pret vēju tajos gadījumos, kad pastāv pārliecīgas naudas kredītu un aktīvu cenas pieaugumi. Um, Un šā, tas ir nepieciešams, lai iz, izvērtētu aktīvu cenas pieaugumu, attīstību, un ECB ir izstrādājusi, ir guvusi būtisku pieredzi, lai šādu veidu analīzes veiktu, un lai spētu noteikt, kāda veida riska pastāv cenu stabilitātei, kas savukārt ir būtisks ieguldījums šādas finanšu krīzes novēršanas procesā. Tagad ļaujiet man pievērsties fiskālajai politikai. Kā jūs zinat, finanšu sektora atbalsts un budžeta, eh, budžeta palielināšana finanšu un ekonomiskas krīzes situācijā lielākajā eirozonas valstu daļā ir izraisījusi būtisku fiskālu nelīdzsvarotību. Tāpat laikā lielākā eirozonas valstu daļa ir pārsnieguši 3% atsaucas vērtību, vērtību deficītu rādītājiem. Šādos apstākļos stabilitātes un izaugsmes pakts, kas tika izveidots, lai nodrošinātos lai nodrošinātu veselīgu un ilgspējīgas fiskālas pozīcijas, ir jāpiemēro vēl jo stik, striktāk. ECB aicina stiprināt valdības saistības, strikt pieturēties pie šāda veida noteikumiem. Nacionālo politiku izstrādātājiem jānodrošina fiskālā konsolidācija, un tā, tas jādara prioritāri tur ekonomiskās atlapšanas kontekstā, cenšoties deficīta rādītāju atkal novest 3% eh, robežos no IKP saskaņā ar ekofin ieteikumiem. Uh, Pamatojoties uz stabilitātes programmas atjauninātajām versijām, valdībām šķiet izdodas to, e, šķiet, šķiet jau strādā pie tā šogad, bet, protams, būs vajadzīgi arī tālāk pasākumi turpmākajos gados, lai koriģētu pārliecīgo defitēt, deficītu noteiktajā laika posmā. Kas attiecas uz fiskālo korekciju struktūru, mēs augstu vērtējam pievēršanos izmaksu pusei, jo valsts sektora apmēri ir būtiski pieauguši krīzes laikā, un Eh, uz izmaksām pamatot konsolidācija ir bijusi ļoti efektīva arī pagātnē. Valdības var stiprināt fiskālās konsolidācijas uzticamību, stiprinot nacionālo budžetu struktūras un īstenojot struktūrās reformas, kas ļauj palielināt potenciālo izaugsmi. Šai kontekstā augstu vērtēja Eiropas komisijas iniciatīvu Eiropas eh, 2020. gada stratēģijai un stiprākai Eirozonu, Eirogrupas lomai daudzpusējā valstu uzraudzības tīklā, kas, kam jau sen bija jānotiek. Tajā pašā laikā ir svarīgi, lai fiskālā uzraudzība pakta ietvaros no, ir process, kas uh, ir neatkarīgs un lai pamatprincipi, kas paredzēti līgumā un šajā paktā, tiek pilnīgā ievērot. Visbeidzot, mums jāspēj veiksmīgi izkļūt no spēcīgās fiskālās uh, iz, krīzes. Uh, Eh, ņemot vērā neseno krīzi un eh, nepieciešam ambiciozu pasākumu. Es esmu pārliecināts, ka Eiropas politisku veidotāji gūs panākums ilg, valsts finanšu ilgspējības atkārtotā nodrošināšanā eh, papildus koreģēšanas centieni, piemēram, ko īstenēs īrijas valdība un par ko pieņēmus lēmumu arī Grieķijas valdība, var tikt uzskatīt par daudzsološiem pirmajiem soļiem ceļā uz šo konsolidācijas procesu. Tālāk gribu runāt par uh, līdzsvaru trūkumu. Viens no galvenajiem finanšu krīzes virzītājs spēkiem bija plašā globālā ārējā nelīdzsvarotība. Šis līdzsvaru trūkums radīja tālāk mas, uh, būtisks kapitāla ieplošanas deficītu valstīs, un šīs ienākošās uh, līdzekļu plūsmas lielākoties tika finansētas no finanšu instrumentu, ar tādu finanšu instrumentu palīdzību, kura vērtība savukārt krīzes rezultātā svārstījās. Līdzsvaru trūkums atspoguļojās piedalījās eh, vidēji termiņu orientācijas trūkumā un nebija stabilitātes un ilgspējas makro un ekonomikajā politikā, lielākoties eh, radot problēmas ar deficītu un pārpalikumu ekonomikā. Eirozona nedeva savu ieguldījumu šī globālās nelīdzvarotības eh, tālākā izvēršanā. Tās tekošais, kon, tekošais kons ir saglabājies kā bilansspējīgs pēdējos gados. Krīze ir radījusi daļēju samazinājumu globālajā līdzsver trūkumā, bet korekcijas šķiet būs vajadzīgs, un tas būs vajadzīgs cikliski. Atsevišķas svarīgi struktūrāli faktori ir noveduši pie neilgspējīgiem līdzsver trūkumiem. Un pastāv risks, ka šāda veida globāla nelīdzsvarotība varētu parādīties atkal no jauna. Un to nedrīkstam izslēgt. Lai tādu novērst, mums būs vajadzīgi ļoti strikti eh, politikas korekcijas attiecībā uz deficītu un pārpalika ekonomikām. G20 lēmums par tādu procesu izvērtē, izveidi, kur tiks veikts appusēja novērtēšana starp visiem eh, dalību valstīm attiecībā uz to makroekonomikas un struktūru politiku, ir ļoti svarīgi. Ir svarīgi, lai šajā procesā uh, notiek koleģiāla uzraudzība, lai tas notiek taisnīgi un bez vispārējas iecietības vai kaut kādām atlaidēm vienai vai otrai valstī. Un nepieciešams, lai valsts un tautsēmniecības spēja mainīties un vēl mainīties arī iekšēji. Tie ir nepieciešamie priekšnoteikumi, lai mēs varētu veidot labāk funkcionējušu globālu tautsēmniecību. Eirozona var šajā procesā sāk darboties no tādas pozitīvas, e, no pozitīva punkta un e, dot savu ieguldījumu vidēji termiņu monetārā fiskālā makronomiskā politikā. Noslēgumā gribētu teikt, ka makronomiskās līdzsvar trūkums e, neatiec tikai uz globālo līmeni, ne, bet tas ir novērojams arī Eirozonas iekšienē. Šie līdzsvar trūkumi ir joprojām būtisks izaicinājums. Tas atspoguļo to, ka vairākās dalību valstīs nav veikts attiecīgās korekcijas. Un šādas korekcijas būs nepieciešams, ja šīs valsts vērēsi, vēlēsies savu e, konkurences rādītāju izvērtēšanu atkal atjaunot, ja tās e, būs vajadzīgas šīs struktūrālās reformas un būs vajadzīgi fiskālās konsultācijas centieni, tā lai nodrošinātu atbilstību principiem un noteikumiem, kas nepieciešami monetārās savienības darbībai. Un tādā veidā Eirozonas tautsemniecībām, tautsemniecības spējas gūt eh, labumu no, visi, no šīs Eiropas monetārās savienības kopumā. Paldies! Paldies. Kā parasti, kolēģiem būs laika ierobežojums, tātad pusotra minūte jautājumiem un trīs ar pus minūtes atbildēm. Un tad mēs varēsim šo dialogu veidot tādu ašāku. Tagad Žans Pols Gozē lūdzu. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies, uh, prezidentkungs. Uh, vispirms es gribētu teikt jums arī, kā es to teicu Junker kungam, mūsu pilsoņi neko daudz nesaprot. Viņi uh, visumā uzticas eiro, viņiem ir pozitīvs Eiropas centrālās bankas tēls, bet šobrīd šajā mm, sarežģītajā posmā viņi vairs nesaprot, vai e, mums ir vienota nauda un solidaritāte, vai arī e, e, viņi vai, šī attieksme ir citādāk pret dažādām Eirozonas dalību valstīm. Es gribētu jums lūgt, lai jūs dalītos pārdomās par to, kāda palīdzība Grieķijai ir pieļaujama un Es gribētu arī teikt, vai jūs nedomājat, ka būtu nepieciešams uh, stiprināta uh, stabilitātes un izaugsmas paktā profilaktisko elementu un par to, kādi pasākumi būtu jāveicami grūtību uh, gadījumā, lai mēs nenokavētu šo rīcību. Paldies, saka priekšsē, uh, Trišē kungs. Centīšos runāt pēc iespējas īsi. Pirmkārt, Eiropas centrālā banka vienmēr ir uh, pieturējusies pie saprātīgas budžeta politikas. Mēs uh, grūtā periodā esam parādījuši, un tas bija 2004. 2005. gadā, vairākas valsts vēlējās atteikties no šā pakta. Uh, es gribētu teikt, trīs lielās eirozonas valstis iestājās par to, lai šo paktu vājinātu. Mēs aktīvi aizstāvējām šo paktu, mēs uzskatījām, ka ekonomikas un monetārā savienība, šeit ir trīs elementi, mēs atbildam par monetāro savienību, mums ir vajadzīga ekonomiskā savienība un tās centrā ir budžeta politika un kolēģu kontroli. Tas nozīmē, ka viens otru kontrolē un tas ir izšķirīgi svarīgi. Un šobrīd uh, šīs dienas situācija to skaidri pierāda. Uh, es gribu teikt, ka visgrūtākajos brīžos, ja mēs atstājam novārtā saprātīgu budžeta politiku, tad mēs uh, sev sagādājam grūtības nākotnē. Tādēļ es uzstāju, ka ir jādara viss iespējamais, lai stabilitātes un izaugsmas fakts, kas tika reformēts, lai stiprinātu šo profilaktisko elementu un nevainātu sankciju sadaļu, tātad, ka šis pakts ir precīzi jāpiemēro. Tālāk par. Es gribu teikt, ka svarīgi ir arī eh, runājot par šo izpratni, ka ir jābūt eh, atturīgam izteikumos, jo šobrīd dažādi apgalvojumi izskan, un es vēlētos ieteikt dažādām institūcijām, lai tās vispirms apdomā un pēc tam izsakās, kā tas arī notika pēdējā valstu un valdību vadītāju sanāksmē, kur uh, tika pausts skaidrs viedoklis, ko arī uh, visi ļoti labi saprataši uh, viņu teikto, un uh, tas attiecās uz Grieķijas valdības lēmumu uh, šajā grūtajā brīdī. Tālāk uh, jūs trešais jautājums par atbalstu un tā nosacījumiem. No mana viedokļa ir jāņem vērā uh, sekojoši nosacījumi. Pirmkārt, nevajag sajaukt uh, subsīdijas un nekonvencionālu aizdevumu Pēc manām domām šeit var runāt tikai par aizdevumu, kas uh, neietver subsīdiju elementu. Tam ir jābūt skaidram. Un dažkārt uh, šie divi jēdzieni tiek jaukti. Tātad pārskaitījums uh, subsīdija un otrs puses aizdevums. Un Eiropas Savienības Eirozonas ietvarošie ir runa tikai par aizdevumu. Otrakārt, ir ļoti svarīgi līdztekus stabilitātes izaugsmas pakta īstenošanai vēl stingri nosacījumi noteikti, un es domāju, ka Grieķijas valdības pieņemtie lēmumi, ko es pats nosaucu par drosmīgiem, un Eiropas centrālo banku pārvaldnieku sanāksmē tas tik augstu novērtēts. Un vēl viens svarīgs elements šai sakarā, lai nodrošinātu atbalstu bez subsīdijām, ir būtiski, lai šai valstī šāds atbalsts būtu tiešām nepieciešams, lai būtu jāpārvar steidzamas problēmas, lai tā nebūtu kaut kāda parasta situācija, lai tā būtu ārkārtas situācija. Un tāpat ir nepieciešams, lai šī ārkārtas situācija uh, radītu draudus visai eirozonai, kā to norādīja savā deklarācijā valstu un valdību vadītāji. Tie ir tie nosacījumi, kādi pēc Eiropas centrālās bankas domām ir uh, uh nepieciešami, lai sniegtu šādu atbalstu. Un uh, Tātad šis elements, uh, stabilizējošais elements attiecībā uz visu eirozonu ir svarīgs. Un es atvainojos priekšsēdētājs kundze, ka izteicos tik gāri. Nu, varbūt vajadzētu palūgt mūsu kolēģiem uzdot uh, mazāk interesants jautājums. Tagad Vortman Kolas kundze lūdzu. Vai viņi vispār ir zālē? Lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze, sirsnīgs paldies arī Trišē kungam par ierašanos mūsu komitejā. Vēlējos vaicāt par dažām jūsu piezīmēm. Jūs teicāt, ka stabilitātes un izaugsmas pakta preventīvā sadaļa tā tad uh, ir jāspēcina. Uh, un ka mums vajadzētu šo sadaļu ļoti stingri piemērot, bet kādas mācības mēs guvām no pagātnes, tas nenonā, nenotiek viss pats no sevis. Francija un Vācija tādos um, relatīvi treknajos gados runāja par to, ka stabilitātes un izaugsmas pakts ir jāpā, jā, jāpavājina. Ja mēs tagad lūkojamies uz tiem vājiem kompromisiem, par ko ir vienojusies padome un par to, ka tiek slēgti dažādi neveiksmīgi kompromisi, ņemot vērā visu šo fonu, jūs teicāt, ka ir jāspēcina stabilitātes un izaugsmas pakta uh, Um, sadaļa, preventīvā sadaļa, ko jūs īsti ar to domājat un cik tālu mums ir jāiet, piemēram, konkurētspējas jomā uh, komisija nes galvenās kompetences un uh, varbūt, ka dalību valstīm šeit vajadzētu smalkāk vienoties, vai jums ir kādi ieteikumi, kā varētu spēcināt stabilitātes un izaugsmas pakta preventīvo daļu. Paldies! Thank you very much for your... Uh... Paldies! Uh, let me Paldies par jūsu jautājumu, un Vartman Kols kundze, es varu jums teikt, jums ir pilnīga taisnība. Pat tādas valstis, e, kas pārakstīja paktu, dažos brīžos lūdza tā noteikuma pavājināšanu. Tas tika publicēts 2005. gada janvārī. Proti, ka uh, valstu fiskālo stabilitāti nevar mērīt tikai uh, pamatojoties uz deficītu, kas, piemēram, nepārsniedz 3% robežu, un kādi būtu galvenie kritēriji. Piemēram, ja mēs runājam par izaugsmi un nodarbinātību, tie rādītāji, pēc kuriem tiek uh, vērtēta valsts veiktspēja, toreiz 2005. gadā tā tas tika vērtēts. I some kind of benign neglect. I'm speaking of tika runāts par valstīm, kas šos kritērijus uh, nav ņēmušas vērā, un mēs patiešām esam daudz par to lauzījuši galvas. Kādas ir galvenās problēmas runājot par šo prevenciju? Uh, Katra eirozonas valsts, es, protams, runāju par visām 27 valstīm, jo stabilitātes un izaugsmas pakts attiec uz visām 27 valstīm, nevienu uz eirozonas valstīm. Tad vienīgais, eh, vienīgā atšķirība ar, starp eh, eirozonu un visām valstīm ir tāda, ka eirozonā pastāv sankcijas, bet eh, stabilitātes un izaugsmas paktam konkrē, ir konkrēts normas, kas jāievēro visām 27 dalību valstīm. Uh, Mums ir jādomā par tāda morālā spiediena veikšanu uz tām Eiropas Savienības dalību valstīm un Eirozonas dalību valstīm, kas neievēro kritērijus. Protams, jebkurš no mums var ietekmēt Eirozonu kā vienotu veselu, un mēs esam to pieredzējuši, un tagad tas ir tāds kā modinātājs zvans, proti, ka dalību valstu valdībām ir beidzot jāpamostas un kaut kas jādara, un it sevišķi tas attiec uz Eirozonas valstīm. Šī apņēmība veikt morālu spiedienu, protams, ir ļoti spēcīga. Uh, Un mēs domājam arī par citu pasākumu izmantošanu, kā jūs, eh, kundze, pati minējāt, proti runājot par citām jomām, par subsīdiju pārnesi saskaņā ar normāliem Eiropā eksistējošiem mehānismiem. Protams, mēs varam domāt par daudz un dažādiem kanāliem, lai varētu raidīt šo pareizo vēstījumu, bet es uzskatu, ka ir jāuzņemas e, liela atbildības daļa, ir jābūt politiskajai apņēmībai radīt stabilitāti, kas ir daļa no stabilitātes un izaugsmas pakta. Un, e, spiedienu veikšana šeit ir patiešām nozīmīga, un tas jādara pēc iespējas lielākam iesaistīto skaitam. Paldies tagad, Krācas kundze. Kirie proedre, erhome sto thēma panafēra. Paldies, paldies. Priekšsēdētājs kundze, priekšsēdētāja kungs. Jūs teicāt, ka ECB galvenais uh, uzdevums ir uh, veikt atbalstu un uh, īstenot ārkārtas pasākums tad, kad tas ir nepieciešams. Tagad pieminēsim Grieķiju. Vai Eiropas centrālā banka pieņemtu prasības uh, sniegt aizdevums Grieķijas valdībai un pazemināt procentu likmes, lai atbalstītu Grieķiju šajā ļoti grūtajā situācijā, grūtajos laikos. Paldies! We accept as collateral the... Mēs kā ķīlu pieņemam Grieķijas valdības obligācijas saskaņā ar mūsu spēkā esošajiem noteikumiem. Paldies! Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, ενώ στην... Krācas kundze papildina savu jautājumu. Es domāju sekojošo. Ja atbalsta pasākumi atkal tiks atsaukti, vai mēs kaut kā īpaši attieksimies pret Grieķiju? Tātad šie aizsardzības pasākumi, ja tie tiks atsaukti, vai jums ir padomā iespējas sniegt īpašu palīdzību Grieķijai no ECB puses, jo mums jau būs nepieciešamas atbalsts arī turpmāk, arī vairāk atbalsts salīdzinājumā valstīm, kas tik smagi neciet no krīzes. Moment, I... Tieši šobrīd Es vēlējos teikt, ka tie lēmumi, ko pieņēma Grieķijas valdība, ir atbalstāmi, un mēs gaidām, ka tie tiks īstenot par 100% ar lielu apņēmības daļu, un šie pasākumi bija gan drosmīgi, gan arī pārliecinoši. Tāpat es sagaidu, un tas ir tāds pieņēmums, kas valda visā ECB ka novērotāji, tirgus spēlētāji un visas finanšu institūcijas pamazām apjēgs, ka tas ir nepieciešams. Un tādēļ es balstos uz pieņēmumu, ka mums nebūs nekādu grūtību tad, kad eh, šie ārkārtas pasākumi tiks pārtraukti, piemēram, eh, ķīlu pieņemšanu un tā tālāk. Nu, es uzskatu, ka grūtības eh, Grieķijai neradīsies. Ja šķitīs, ka manis pieņēmums ir pārāk optimistisks, Man gan tā nešķiet. Nu, tad mēs ar situāciju iepazīsimies pamatīgāk. Bet tagad es uh, balstos uz tādiem pieņēmumiem un es uzskatu, ka uh, uzsāktie pasākumi, atjaunotnes programmu īstenošana ir atzinīgi jāvērtē gan uh, tirgu iesaistītiem, gan novērotēm. Paldies! Herr Präsident, ich habe äh, drei. Udo Bullmanns. Sie haben angesprochen die Man ir trīs jautājumi. Jūs runājāt par eh, kredītu piešķiršanu Eiropas Savienībā, par eh, kredītu piešķiršanu Eirozonā, dalību valstīs. Un, protams, eh, šajā kritikā mēs arī varam nolasīt uh, situāciju, kāda valda dalība valstīs ir konkurences skropļojumi, valda spekulācijas, bet runājot tieši par konkrēto situāciju, Vai jūs saskatāt kādus vaininiekus vai produktus, kas ir noveduši pie šādiem kropļojumiem, deformācijām? Otrs jautājums ir politiķi, kas runā par Grieķijas izsviešanu no eirozonas un izsviešana no eirozonas. Par ko mēs šeit īsti runājam? Vai ir tāda eirozonālā karta, no kuras var izsviest, izgrūst, jebkurā brīdī, kad dalību valstīm kaut kas nav paprātam, vai par tādu eirozonu, no kuras dalību valsts paši pašas var izstāties. Nu, un uh, kāds ir jūsu vērtējums? Un trešais jautājums. Jūs runājāt par uh, to nelīdzsvarotību, kas joprojām pastāv gan Eirozonā, gan Eiros Savienībā. Tās valstis, kurām ir uh, eksporta pārpalikumi vai ļoti augsti produktivitātes rādītāji, ko tās darīs šajā situācijā, lai varētu izturēties pēc iespējas prātīgāk no ekonomiskā redzes leņķa raugoties. Protams, ņemot vērā Eiropas centrālas bankas vērtējumu. Paldies! Thank you very, very much. Paldies! Liels paldies par jūsu jautājumiem! Um. First question on the second question on the euro area. Tātad jūs uzdevāt jautājumu par eirozonu, par eh, valstu izraidīšanu no eirozonas un tālāk par pārpalikumiem un eh, augstiem ražošanas rādītājiem un um, konkurētspēju starp dažādām dalību valstīm. Dargais Kolēģi, es vēlējos pateikt, ka atturēšos no tirgu vainošanas, no konkrētu instrumentu vainošanas, no. That on the basis of one particular domāju, ka mums nevajadzētu tagad uh, veikt vērtējumu balstoties uz kaut kādiem novērojumiem. Jāņem vērā, ka tirgus nav pietiekami caurskatāms un ir arī ļoti daudz dažādu e, institūcija, kas nav pietiekami caurskatāmas, mūsu rīcībā nav pietiekami efektīvi finanšu instrumenti, un tas tika apspriests e, G20 finanšu stabilitātes padomē, un mēs domājam, ka ir ārkārtīgi daudz darba vēl jāveic. Un es uzskatu, ka mums nevajadzētu tagad kaut kādā veidā ietekmēt kopainu un to aplūkot tādā kropļotā veidā. Mums ir jāreformē finanšu tirgi, jādomā arī par atsevišķiem izolētiem gadījumiem. Ja tieši šobrīd visi spēlētāji atzītu, kas ir noticis, ko ir paveikusi Grieķija, mēs redzētu, ka tirgu kropļojumi būtu daudz minimālāki. Nu, tas ir mans pieņēmums, un mums jādomā, ar kādiem instrumentiem to ir iespējams īstenot. Nevajadzētu domāt, ka es to visu uztveru vienkārši un tā mm, viegli. Eirozona. Eirozona. In the euro area to share a destiny in nav kaut kas tāds, kur valsts iestājas pēc izvēles. Ir jāpakļaus konkrētiem noteikumiem, un valstis eirozonā iestājās tad, kad bija um, panākts uh, daudzveidīgs un daudzpusējs konsensus. Mums ir kopīgs liktenis eirozonā. Priekšsēdētājs to pašu pasaka arī vācu un angļu valodās. Es domāju, ka izslēgšana no eirozonas ir kaut kas absurds un tas vispār ir nelikumīgi. Par to mēs vispār šodien nediskutējam. Un mums nevajadzētu arī par to runāt rītdien. Tas absolūti neatbilst eirozonas esencei un būtībai. Ja mums kaut kas ir jāspēcina, mums ir jāspēcina dalību valstu atbildības sajūta. Uh, atbildība ir jāuzņemas tad, kad eh, iesaistītie ne, neuzvedas atbilstoši, tad, kad tie pārkāpi normas. Runājot par dalību valstīm, kurām ir augstāka konkurētspēja, laba produktivitāte, kontu pārpalikumi, es nedomāju, ka mums šīs valsts vajadzētu kritizēt. Ir trīs vai četras valstis Eirozonā, kurām bija pārpalikumi eh, pēdējo 11 gadu laikā, tekošo kontu pārpalikumi. Šīs valstis, tur inflācijas rādītāji bija zemāki par caurmēra rādītājiem. 1,95% inflācija 12 gadu laikā, tad, kad uh, tika izveidota eirozona. Un īstenībā tas absolūti atbilst stabilitātes un izaugsmas pakta rādītājiem. Tātad inflācija uh, 2% robežās uh, nav vērtējama kā kaut kas ārkārtējs. Uh, Ja dažās valstīs inflācijas rādītāji būtu augstāki, tad monetārai politikai vajadzētu būt striktākai. Visām valstīm tas ir jāapzinās. Tātad mēs ieviestu striktākus monetārās politikas rādītājus, ja dalību valstis neizturētos saskaņā ar noteikumiem. Es šeit nerunāju tikai par Vāciju, bet arī par eh, dažām citām valstīm. Un mēs šeit pat nerunājam par tekošā konta pārpalikumiem. Ja šīm valstīm tādi pārpalikumi netiktu uzrādīti, kā varētu finansēt uh, tekošā konta trūkums citās valstīs. Jāņem vērā, ka Eirozonā neba, nevalda pilnīgs līdzsvars, un Eirozonā mums ir jārūpējas par līdzsvaru radīšanu, lai tas uh, neiedragātu stabilitāti arī lielākās teritorijās. Uh, Man tas nerada gandarījumu tādā ilgākā termiņā, mums nevajadzētu to ieviest kā sistēmu, mums vajadzētu panākt tāds rādītājs, kas pārsniedz caurmēru rādītājs. Un, ja dalību valstu veiktspēja nav bijusi pietiekami laba, ja tās ekonomikas, kas nav uzplaukstošas, tām ir jāuzlabo savu konkurētspēja, lai radītu uh, labāku līdzsvaru visā eirozonā, lai nepieļautu konkurētspējas kropļojums. Un tie, kas ir uzrāda labākus rādītājs par caurmēru, mums nevajadzētu viņus kritizēt. Starp citu, ja mēs runājam par ECP darbību un inflāciju, mēs 12 gados kopš eirozonas izveides, un šeit runāja par apmēram 1,95% inflācijas, piemēram, Vācijas centrālā banka tik labs rādītājs eh, neuzrādīja pat pirms 20 gadiem, un mēs eh, varam runāt par atbilstošu cenu stabilitātes līmeni, arī globālā līmenī salīdzinājumā ar izvirzītiem kritērijiem. Ļoti īsi, tā tad jūs pieprasītu, lai arī citām dalību valstīm būtu tekošā konta pārpalikums, vēl jautā Bulman kungs. Nē, es domāju, ka ilgākā laikā, tālākā nākotnē Mums, protams, nevajadzētu tagad iedziļināties visās detaļās, jāņem vērā arī demografiskā situācija. Ja, piemēram, valsts jāņem vērā So... Jaņa vērā, ka valsts ar uh, demografiskiem rādītājiem, ka demografiskā situācija valstī ietekmē arī tekošā konta vai nu pārpalikumu vai deficītu, tā tad viss šeit nevar mērīt pēc vienas mērauklas. Un kāda ir caurmēra inflācijas rādītāja eirozonā, tas arī jāņem vērā, jāņem vērā demografiskā situācija, jāņem vērā visi šie parametri, un tad jāskatās, vai ir uh, liela pārpalikuma vai liela deficīti. Uh, Eirozonai kopumā ir jāturpina saglabāt līdzsvars. Tā ir pareizā. Eh, ir, tā ir pareizā uzvedība, kas jāievēro lielajās industriālajās valstīs. Paldies, un eh, īstenībā mums tagad ir inflācija laika grafikā, saka priekšsēdētāja Edvards Kungs, lūdzu. Edvards, Paldies! Eh, jūs eh, pirms eh, dažiem gadiem ļoti aktīvi aizstāvējāt stabilitātes un izaugsmas paktu, tad, kad bija valsts, kas vēlējās no tā atteikties. Un bija ministri, kas bija pret komisijas priekšlikumu, proti uh, ka nevajadzētu veikt kaut kādu publisko finanšu statistiku auditu, revīziju. Vai tagad pēc vairākiem gadiem jūs esat gandarīts par paveikto, ja jūs domājat par eh, starptautisko valūtas fondu? Uh, Viņi darbojas plašākā laukā. Jūs kā ECB runājāt par bankām, banku sistēmām, komisija runā par uh, citiem jautājumiem, bet varbūt mums vajadzētu arī sarunāties ar opozīcijas pārstāvjiem, ar neatkarīgiem ekonomistiem, tā tad uh, ar tādu svaigu skatu pāraudzīties uz to visu, tad mēs varētu arī iegūt savā rīcībā vairāk informācijas. Un visbeidzot, vai jums ir gandarījums par tām procedūrām, kas tika veikts pret valstīm, kam bija pārmērīgs Savienības budžeta deficīts. Paldies! Paldies, Trišēkungs turpina. Paldies! Es jums varu pirmām kārtām teikt, ka mēs bijām pret to, eh, lēmumu, kas mē, mēģināja izvairīties no audit veikšanas, jo mums ir jābūt pietiekam neatkarīgiem skaitļiem, neatkarīgai informācijai, un es domāju, ka šāds lēmums tiks pieņemts. Es domāju, ka izvairīšanās no audita, tātad atteikšanās no šīs revizijas veikšanas ir nosodāma. Ir jābūt simtprocentīgai caurskatāmībai, ir jāizvairās no šīm spēlītēm, kas tiks spēlēts pagātnē. Tas ir mūsu centienu kodolā. Mēs esam atklāti jebkura veida dialogiem, mēs uh, sazināmies ar ekonomistiem, ar visiem profesionāļiem, speciālistiem, mums tiek uh, organizētas tikšanās, kolokvī, mēs sazināmies ar iesaistītajām pusēm, mēs esam pilnībā atvērti, mums ir arī makroekonomiskais dialogs ar valstīm, ar dažādām vienībām, arotbiedrībām un uh, Tas ir mūsu uzdevums. Mēs esam uh, neatkarīga vienība un mums ir jābūt uh, neatkarīgiem, sazinoties arī ar jums, kā tautas pārstāvjiem. Mums ir jābūt neatkarīgiem arī saziņā ar sabiedrību. Tātad es šeit neredzu nekādas pretrunas mums nevajadzētu būt kautrīgiem vai slēpt savus aktivitātes, neskaidrot sabiedrībai tās. Es nezinu, kāds vispār bija attaisnojums šim jautājumam, bet, nu, es ceru, ka es uz to atbildēju. Paldies. Par eh, pārmērīgu budžeta deficītu priekšsēdētāju atgādina Trišē kungam. Nu, kur mēs atrodamies tieši tagad? Mēs apjēdzam cik lielā mērā mums ir jāizteno stabilitātes un izaugsmas pakta procedūras. Situācija ļoti sarežģīta. Mēs esam lielās sprukās if I may, on the euro area, because there is. Nebūsim pārāk negatīvi. Eiropā ir ļoti sarežģīta institucionālā arhitektūra, tātad parlaments, komisija, padome, un bieži vien mēs varbūt pārāk daudz koncentrējāmies uz kļūmēm, uz to, kas nedarbojas, un īstenībā šī sistēma varētu būt daudz veiksmīgāka un efektīvāka, bet aplūkojiet Eirozonu kā tādu konsolidētu ekonomiku. Mēs īstenībā atrodamies daudz labākā situācijā nekā lielākā pasaules daļa, mēs esam līdzsvarotāki. Valsts finanšu deficīta konsolidācija pārstāv apmēram 7% no IKP eirozonā. Es šeit runāju par eirozonu, tātad 7% no IKP. Diemžēl ir valstis, kas atrodas zem šiem 7%, un ir valsts, kas ir vir, virs 7% līmeņa. Kāds līmenis ir AS, ASV? 3,5%. Japānā apmēram 10,5%. Tātad 3,5% virs Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Tātad divas lielākās uh, tautsaimniecības uh, G7 valstu ietvaros. Un es šeit varētu vēl daudz piemērus minēt, gan uh, kas pārsniedz šo vispārīgo līmeni, gan ir zem tā. Varbūt mums vajadzētu arī pieminēt, ja pat šie lēmumi tiek neveiksmīgi īstenoti un ļoti neveiksmīgi īstenoti atsevišķās valstīs. Mums ir konkrēta budžeta disciplīna, kas ir jāievēro, un es domāju, uh, Eh, šis princips arī īstenībā pasargāja Eiropas Savienību no eh, lielākajām neveiksmēm, ņemot vērā tos igadējus deficītus, kas šeit ir konstatēti. Paldies, tagad Silvija lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos pateikties Trišē kungam par to, ka viņš runāja par šo kopīgo likteni, kas ir jānes visām valstīm, un ir labi, ka jūs to pateicāt trīs valodās, bet ja mēs lasām avīzes, tad mums īstenībā šķiet, ka mums nav kopīgs liktenis dalāms, jo daudz aizmirst par to, ka mēs esam savienība un mums ir arī sava nasta jānes kopīgi. Jūs teicāt, ja mums ir kopīgs liktenis, tad ir jāievieš arī arī kopīgi noteikumi, un dalību valstīm ir vienai uz otru jāizdara spiediens. Es nevēlējos tagad svaidīties ar kaut kādiem pārspīlētiem piemēriem, bet arī Dievs ir ieviesis konkrēts noteikums, ir desmit baušļi, un arī tur tika izdarīts spiediens, bībelē mēs par to lasījām, bet tik un tā cil bija cilvēki, kas grēkoja. Tā tad ir spiediens, ir masas izdarīts spiediens, ir noteikumi, un dalība valsts ir saistījuši šis kopīgais liktenis. Mums, protams, jādomā, lai šis jaukais uh, liktenis uh, tiktu īstenots paldies. Jā, nu ļoti jauki tika iztūkots šis vārds peer pressure franču valodā. Tā tad jāņem vērā, ka spiedienu izdara tie, kas atrodas vienā līmenī. Jāņem vērā, ka, nu, šeit mēs pat varam diskutēt par vārda etimoloģiju. Ko es vēlējos pateikt? Ja mēs runājam par ECB viedokli, uh, Mums ir jārunā nevien par šo kopīgo likteni, un šis liktenis mūs skar vairāk nekā mēs esam līdz šim domājuši. Krīze, ko mēs piedzīvojam tieši šobrīd, ir ļaunākā krīze, ko esam piedzīvojuši pēdējā laikā, īstenībā, ko tādu nesam piedzīvojuši kopš otrā pasaules kara. Uh, Iespējams, šī ir ļaunākā krīze šajā gadsimtā. Protams, ECB pieņēma ļoti drosmīgus tālējušus lēmumus, tādus pašus pieņēma arī dalību valstis. Tādēļ mums varbūt nevajadzētu brīnīties par to, ka šī krīze, nu, varbūt norāda uz vairākām nepilnībām sabiedrībā un tautsaimniecībā kā tādā. De... To arī norādīja eiro dibinātāji šis kopīgais liktenis, tas tika uzsvērts. Mēs varam teikt, arī 27 valstīm ir kopīgs liktenis, un tie, kas vēlējās savu laiku dibināt Eiropas Savienību, runāja par kopīgu likteni, nodrošinot mieru un labklājību Eiropas kontinentā. Un arī es gribu teikt, ka šis uh, šie panākumi ir bijuši uh, ļoti iespaidīgi tiem, kas ir tiešām atceras, uh, kā tas viss ir attīstījies. Un mēs varētu arī skatīties no filozofiskā viedokļa, norādot, ka mums ir jāizprot uh, pilnībā, ko mēs pārdzīvojam. Uh, protams, uh, šeit ir valsts, eh, kas eh, pārstāv ļoti nelielu eirozonas eh, koproduktu, un tomēr tās ietekme ir jūtama visā eirozonā, un tieši tas palīdz mums saprast, ka patiešām mums visiem ir kopīgs liktenis, un ka visiem, es šeit domāju, valdības ir jāuzņemas kopīga, uh, koleģiāla atbildība. Mums ir jāsaprot, ka katram ir jāuzņemas un jāpild savā atbildības daļa pilnā apmērā, jebkuru, jebkurā brīdī. Un tai pašā laikā ir jāizdara tāds draudzīgs spiediens uz citām valdībām, kas varētu radīt nākotnē problēmas visai eirozonai, jo mums ir jāaizstāv visu mūsu līdzpilsoņu intereses. Kā tas ir noteikts līgumos, kā to ir paredzējuši Eiropas Savienības dibinātāji savā laikā, un arī mēs paši atrodamies ļoti īpašā situācijā. Tas ir jāsaprot, mēs esam federāli, pilnībā federāla institūcija Mums ir šī vienotā valūta un mums ir jāaizstāv tās ticamība, un to mēs visu darām 330 miljonu mūsu līdzpilsoņu interesēs. Paldies! Kā jūs viņu bērnu? Saiknes starp monetāru un fiskālu politiku ir eh, ļoti svarīgi, lai mēs varētu atgūties tautsēmniecībā. Un te mums jādomā par to, ko dara Amerikas Federālo rezervu banku un tam līdzīgi. Tas būs ļoti kritiski globālā mērogā. Vai jūs domājat, ja turpmāk tur, šīs turēs procentu likmes zem diviem procentiem, kāda ietekme e, būs tam, ka valdība nevarēs samazināt aizdevumus? Jo atgūšanās trūkuma rezultātā tiks izdarīts spiediens uz centrālām bankām. Kāda veida fiskālo konsolidāciju jūs uzskatāt par nepieciešamu, lai situācija kļūtu par uzticamu? Un konkrētāk, vai jūs domājat, ka ECB vajadzētu saņemt koordinējošu lomu arī attiecībā uz eirozonu suverāno parādzīmju e, nokārtošanu? Un kā tas turpmākos mēnešos risināsies? Thank you very much indeed, madam. Paldies. kas attiec uz jau pieņemtajiem lēmumiem. Jūs zināt, ka lēmums pieņēma Ekofin pamatojoties uz komisijas ziņojumu un pamatojoties uz piekrišanu no dalību valstu valdībām attiecībā uz viņu vidē termiņu programmam, un tāpēc man šķiet, ka tas, ko šo, uz ko šobrīd aicinam, ir pilna, pilna programmas īstenošana par ko esam jau vienojušies. Un ko, ja pareizi atceros, saņa pieņēmām saskaņā ar jauno līgumu, respektīvi kopā ar šiem, ko, šo kolēģiālo savstarpējo lēmumu palīdzību. Tā kā attiecīgai valstī, pa kuru lēmums tiek pieņemts, nav tiesības balsot. Tāds ir šis jaunais noteikums, ko jaunais līgums ir ieviesis. Tātad, nu, uz tādiem pamatiem, protams, es domāju, mums ir salīdzinoši saprātīga situācija ne, ne, nu, neuzliktu pārāk lielu slogu monetārajai politikai, bet vienlaicīgi, un tas ir arī ārkārtīgi svarīgi, lai stiprinātu šo uzticēšanos, jo man sapratni ir tāda, ka uzticamības uh, radīšana šajā posmā ir ārkārtīgi svarīga. Ir ļoti nozīmīgi, lai mēs spētu pārliecināt iedzīvotājus, pārliecināt mājasaimniecības, pārliecināt uzņēmējus un ekonomiska sabiedrība kopumā, ka viņi var uzticēties tam, ka viņu pašu uzņēmē darbības nākotne un pastāvēšanas nākotne netiks pārlieku noslogota ar dramatiskiem, neilgtspējīgiem fiskālām pozīcijām un situācijām. Nu, tu, protams, šī situācija ir ļoti akūta, īpaši tajās valstīs, kur šobrīd pastāv tūlītējas nekvējušas problēmas bet tas attiec uz visām valstīm. Un tas nav, tas nav attiecināms tikai uz Eirozonu vien, tas attiec uz visām, un tas attiec ne tikai uz Eiropu, bet arī uz visu industrializēto pasauli. Bet to šķiet jau minēju. Nu, es gribētu teikt tādu, nu, tādu brīdinājumu mazliet attiecībā uz to, ka ECB varētu palīdzēt koordinēt uh, valsts kases un uh, obligāciju izsniegšanu parādzījumu izsniegšanu, jaunu parādu veidošanā atsevišķām valstīm. Vienīgā piezīme, ko gribu var izteikt šajā saistībā, ir tas, ka man pārsteidz fakts, ka virknē gadījumu valstis, tāpēc, ka tās ir saistījušas šīs īstermiņa procentu likmes, ir eh, pakļaušās tendencei samazināt neatmaksātās, eh, neatmaksāto parādzību atmaksu termiņus. Un tas nav labi, jo tā ir vislabākā recepte stabilitātes mazināšanai. Un tas padara šīs valstis daudz eh, pakļautākas riskam, un tāpēc, es domāju, ir svarīgi nodrošināt atbilstīgu parādzību atmaksas termiņu, vidējo parādā, parādzību atmaksas termiņu. Bet nu, tā ir tāda vispārēja vēsts, kas, protams, attiecinām uz visām valstīm, un es nedomāju, ka būtu man šobrīd atbilstīgi teikt, ka, lūk, ECB vai kā citā centrālā banka varētu būt patiešām e, pati iesaistīta šādu parādzīmju un valsts kašu pārvaldībā. Paldies, saka priekšsēdētā tālāk, Huntis, Šuntis kungs. Nē, atvainojiet, tā ir neliela kļūda tomēr. Tālāk uh, Paskals Šuntis kungs nav vēl jūsu kārta. Vispirms Paskāls runās. Tā bija man kļūdas, atvainojos. Labdien, Trišē kungs! Es gribētu atgriezties pie Bulman kungu uzdotā jautājuma par tekošā konta pārpalikumu un deficītu. Es eh, domāju, ka tieši ar šo jautājumu varētu nodarboties Eiropas ekonomiskā valdība ja mēs parūk, palūkojamies uz uh, tekošā konta uh, deficītu un pārpalikumu attīstību Eirozonā, tad no vienas puses ir šis deficīts, no otra pārpalikums. Mēs uh, zinām, ka Grieķijā šis deficīts ir 14% no IKP, un no otras puses Vācijā ir 7% pārpalikums no IKP. Jūs, kā Eiropas monetārās politikas pilots, nevarat īstenot vienotu politiku, ja šī, šo dalību valstu konkurētspēja ir arvien atšķirīgāka. Un patiesībā mums ir tāds uh, divkāršs efekts. No vienas puses grieķi vairs nespēja devalvēt savu naudu, jo viņiem vienkārši nav savas valūtas, un vācieši arī nespēja paaugstināt savas valūtas vērtību, jo tās vienkārši nav. Uh, Es gribētu zināt, raugoties nākotnē, kādus pilotāžas instrumentus attiecībā uz eiro vadību jūs paredzētu, mēs atturētos no morāliem spriedumiem, bet kādu politiku jūs paredzat attiecībā uz visu eirozonu, lai panāktu līdzsvaru eirozonā, jo mēs nevaram uh, uzturēt tik lielu nelīdzsvaru, neapdraudot pašu Eiropas stāvēšanu. Paldies! le sans remettre en cause l'existence même de l'euro. Jā, šis uh, eiro apdraudējums, varbūt šis uh, apgalvojums ir tas, ko es neatbalstītu, jo katrā gadījumā eiro eh, zonā, kas ir tik liela, pastāv īpaši ekonomiski korekcijas mehānismi. Un šeit darbojas konkurences mehānismi, kas var darboties varbūt pārāk ilgi, pārāk grūti. Un tādēļ, protams, ir nepieciešama pārvaldība un korekcija. Šeit es jums piekrītu. Un mūsu dialogs ar eiro grupu un valdībām, kas mums notiek katru mēnesi, kopš 2005. gada es eiro grupas e, dalībniekiem norādu, ka galvenā joma, kur ir jāizterno savstarpējā kontrole, ir relatīvā valstu konkurētspēja. Un it īpaši jādomā par ražošanas izmaksu samazināšanu dažādās um, tautsēmniecībās. Uh, kad mēs uh, svinot desmit gadu eiro jubilēju uh, centāmies izdarīt secinājumus un Uh, mācības nākotnē es norādīju, ka ir jāuzrauga relatīvā konkurētspēja un arī jāseko tam, kādas ir sekas ietekme šai relatīvai konkurētspējai uz tekošā konta pārpalikumu vai deficītu. Bet runājot par šo deficītu un pārpalikumu, ir jāpatur prātā, uh, ka ir valstis, kurās ir ļoti sarežģīta demografiskā situācija, kā Vācijā, un šīm valstīm ir nepieciešams tekošā konta pārpalikums, jo demografija šeit spēlē ļoti svarīgu lomu. Tas ir tikai pamatoti, ka tiek veidoti uzkrājumi, jo šie līdzekļi būs nepieciešami, lai varētu uzturēt pensiju sistēmu nākotnē, jo, diemžēl, vecumu piramīda uh, Uh, šeit ir deformēta. Tas varbūt nav sakāms par visām valstīm, bet vairākām Eirozonas valstīm tas ir spēkā. Tālāk, atgriežoties pie īstā pamata jautājuma par šo relatīvo konkurētspēju. Un šeit es atkārtošu to, ko jau es teicu par šo uh, pastāvīgo režīmu Eirozonā, par uh, to, ka ir uh, inflācija, kas ir tuvu diviem procentiem, un runājot par 12 gadiem, uh, mēs runājam par relatīvo cēnu stabilitāti, tas ir tāds uh, pasaules mēroga kritērijs jau šie divi procenti, un to atzīst uh, visā pasaulē, kā vēlamo inflācijas mērķi, tam piekrist arī ASV kolēģi, ka tāda inflācijas komforta zona ir mm, līdz diviem procentiem procentiem. Viņi neteiktu varbūt tā tieši 2%, bet nu ap 2%. Jautājums, vai tas, ko tas garantē? Tātad eh, šīm nacionālām inflācijām ir jāsvārstās ap 2%, bet ja dažās valstīs inflācija ir pastāvīgi augstāka par šo zem zem šī procenta, tad uh, konkurētspēja tiek apdraudēta. Un, un tas izpaužas vai nu zaudējot noieta tirgu, vai maksājuma bilāns kļūst negatīva. Tā, un to ir izdarījusi Vācija. Vācija iestājās uh, Eirozonā relatīvi nekonkurēt spējīga pēc Vācijas apvienošanās un bija konkurēt spējas problēmas un šo ilgo gadu laikā bija inflācija, kas bija zem diviem procentiem un tika stiprināta valsts konkurētspēja, un tas nav nekas nenormāls tādā lielā kontinentālā vienotās valūtas zonā. Tas nozīmē, ka var uh, nepieciešamības gadījumā stiprināt konkurēt spēju Eirozonā. Un nevajag interpretēt Vācijas pārpalikumu, vienkārši um, runājot par pārmērīgu konkurēt spēju. Šeit Vācija rūpēs arī par savu nākotnes demografisko situāciju. Nu šķiet, mums būs atkal jāsāk ierobežot jautājumu plašums. Hundis kungs, jums vārds. Jā, paldies. Priekšādātājs kungs, godātais ECB priekšādātāji. Jūs jau teicāt, un mēs visi, protams, arī saprotam. Tāpat laikā dzirdam ļoti dažādus izteikumus. Un arī jūs teicāt, ka krīzes rezultātā katrai valstī tomēr jāuzņems pašai savu atbildību. Un tāpat laikā jūs vienlaicīgi teicāt arī, ka ir jāvarot tāds vai šitāds atbalsta mehānismus, un tāpēc gribu jums uzdot jautājumu. Šis centiens veidot atbalsta mehānismu attiecībā uz budžetiem, kādā veidā tad tas norisināsies, kāda noteikuma, kāda not nosacījuma tiks izveidot, un tālāk Grieķijas valdība pēdējās nedēļās ir teikusi, ka tā, ka tā turpinās likviditātes stiprināšanas programmu. Un tāpēc man ir jautājums, kāds ir jūsu viedoklis? Vai šī likviditāte jāturpina stiprināt, vai Grieķijas vadībai tas jāturpina darīt attiecībā uz Grieķijas bankām? Uh, lai cīnītos pret budžeta deficītu un lai cīnītos pret budžeta deficītu. Kaut kādus padomus jūs dotu Grieķijas finanšu ministrijai, vai viņai vajadzētu turpināt šo banku atbalstu programmu? I said already uh, what. Uh... Nu, es jau teicu, kāda ir mana izpratne par visu šo jautājumu attiecībā uz nosacījumiem Eirozonas pārvaldībā. Mums ir jāpauž tas, ko es saucu, mums ir jādod tas, ko es saucu par ne beznosacījumu aizdevumu, ja tiek izpildīti konkrēti, ja tiek izpildīti, izpildās konkrēta situācija. Tātad šis nekoncepcionālais instruments. Bet tam, tam to var izmantot tikai tagad, kad pastāv tūlītējas tūlītēji draudi konkrētai valstī, konkrētai ekonomikai. Un, ja šāda veida situācija var ietekmēt visu eirozonu kopumā, tieši kā to jau teica arī Eiropadoma savos secinājumos. Jūs atcerēsieties, ka viņi teica, ka eirozona veiks rīcību tad, ja šāda veida situācija apdraudēs eh, visu eirozonu. Tātad man nav šeit nekas papildus vairs ko piebilst. Kas attiec uz jautājumu attiecībā uz dalībvalstu atbalstu savam finanšu sektoram, jā, nu, atbalsts ir bijis milzīgs. Jūs taču atceraties, ka ECB arī lēsa eh, šo te finanšu atbalstu, un viņi ņēma vērā tikai to finanšu atbalstu, kas tika piešķirts bankām un visām finanšu E, zonām. Mēs nonācām pie 25% no IKP, no visas Eiropas Savienības IKP. Un e, tas, domāju, arī ārpus Eirozonas šis rādītājs ir apmēram līdzīgos izmēros. Arī ASV tas atbilst. Nu, protams, papildus e, tam, kas tiek darīts centrāla banka ietvaros, ir vēl citi pasākumi, un tas nenozīmē, uh, ka citu veidu pasā ka noteikti atsevišķos gadījumos būs šie zaudējumi, nē, daudzos gadījumos būs peļņa, bet bija nepieciešams mobilizēt šāda veida nodokļu maksātāju risku. Nu, un jūs pieminētās valsts kontekstā, protams, arī šāda veida rādītājs parādījās, šāda veida atbalsts tika piešķirts. Tieši tādā pašā līmenī, kā tas bija še, gan šajā kontinentā, gan arī ASV. Um, it's Nikita Savela. Nikita Savela. Κύριε Πρόεδρε, οι ελληνικές τράπεζες είναι... Paldies. Grieķijas bankas Grieķijas bankas ir ir Eiropas centrālās bankas, eh, nu, meitas uzņēmuma filiāls. Un šajā gadījumā Eiropas banku sistēma kopumā ir veselīga un darboties spējīga. Diemžēl, tomēr. Uh, Un Grieķu banks līdz ar to nesastops ar tādām problēmām, bet jūs runājat par profilaks un gribu vēlreiz to uzsvērt. Kamēr krīze turpinās Grieķijā, pastāvēs arī bažas. Grieķijas bankas var sastapties ar likviditātes problēmu, protams, bet tāpat laikā šīs bankas tomēr ir ECB filiāls. Tā tad, ja rastos likviditātes problēmas, tieši tā kā jūs teicāt, uh, Grieķijā, tad Eiropas centrālajai bankai vajadzētu atbalstīt uh, Grieķijas centrālo banku, vai tad ne tā? Mēs, protams, piemērosim virkni noteikumu un regulējumu, tieši tā, kā mēs to darījām īrijas gadījumā un saistībā ar citām eirozonas valstīm. Tas ir pats par sevi saprotams. Uh, Mrs. Jury, Annika. Čurī kundze. Thank you very much, uh, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Vienmēr prieks jūs uzklausīt. Kā jūs jau varbūt zināt, mums darbu kārtībā būs diba, debatas par uz, uzraudzības struktūru, un gribēju jums vaicāt, jautājumu par risku izvērtējumu. Tātad sistēmiskā riska valde. Šīs valdes pamatos būs Eiropas centrālā banka, un es piekrītu šim principam, bet vai jūs nevarētu mēģināt man pārliecināt par tiem instrumentiem, kas būs šīs valdes rīcībā? Lai tā varētu labāk veikt savu darbu, brīdinot mūs jau iepriekš par tiem draudiem, kas pa parādās pie apvāršana. Tātad, kādi instrumenti būs šīs valdes rīcībā, jūsuprāt? Un otrs jautājums, ko gribēju uzdot attiecībā uz šo valdi, ir saistīts ar grozījumiem, ko iesniedzām attiecībās uz sākotnējo komisijas priekšlikumu, kur tika teikts, ka būs pieci cilvēki tiks deleģēti uz šo uh, izpildes valdi, uh, Un te es gribēju runāt par proporcionāls principu. Mēs iesniedzām grozījumus, poļu un ungāri iesniedz grozījumus attiecībā šo noteikumu pieprasot, ka deputātiem, kas tiek deleģēti no Eirozonas un no tās ārpuses, Eh, tiek noteikti kaut kāda cita proporcija. Es domāju, tas ir svarīgs grozījums, jo krīze ietekmē mūs pilnīgi visus, ne tikai tos, kas ir Eirozonas eh, pārstāvi. Un domāju, ka eksperti arī no valstīm ārpus Eirozonas varētu, tiem arī būtu jābūt pārstāvētiem šajā struktūrā. Gribu lūgt jūs atbalstu šim grozījumam. Thank you very much indeed, madam. Paldies, eh, kundze. Vispirms es vēlētos norādīt, ka riska valde Uh, mobilizēs uh, no vienas puses Eiropas centrālās bankas atbalstu, no otras puses 27 uh, centrālās bankas, kas mm, darbosies šajā valdē ar banku pārvaldnieku starpniecību, bet arī tehniskie eksperti būs iesaistīti un mēs arī uh, meklējam uh, darbiniekus uh, šajos 27 bankās, meklējot cilvēkus, kas varētu uzņemties papildu atbildību. Un š, es izmantoju arī, izmantosim tos, ka būs pārstāvēti centrālo banku pārvaldnieki, kas ir atbildīgi par makro uzraudzības īstenošanu, arī Larozjē, kas tika ierosināts un ko komisija atbalstīja, un tagad parlaments domā par šo kandidatūru, un es ļoti arī ceru, ka mēs radīsim par izo uh, veidu, kā izveidot šādu risku valdi, uh, kas domās par uh, sistēmiskā riska jautājumiem un noskaidros šos uh, sistēmiskos riskus, kam ir tik uh, plašs apjoms, kā jau es to norādīju. Es domāju, ka juridiskā problēma kas varētu rasties, ja jūs pieņemtu grozījumu, bet, nu, tas, protams, ir parlamentu kompetencē, kas uh, apspriež šos jautājumus. Tātad, ja eirozona paplašinās laika gaitā, sākumā mēs bijām 11, tagad mēs jau esam 16, un, teiksim, ir trīs no eirozonas un divi no ārpus eirozonas, tad mēs varam nonākt strupceļā eh, tad, kad Eirozona būs vēl paplašinājusies, jo tikai divas valstis ir eh, izmantojušas īpašu klauzulu nolēmjot nepievienoties Eirozonai. Tātad es domāju, ka šī 27 valstu struktūra ir tas, kas mums ir nepieciešams, eh, jo ir jābūt pārstāvētām 27 valstīm, un man tas liekas pašsaprotami un uh, es nedomāju, ka tas ir īpaši jāieraksta vēl līgumā vai normatīvos aktos, jo tas varbūt nesaskanēs ar turpmāko eirozonas attīstību, bet jūs teiktais man šķiet pilnīgi pašsaprotams. Karaskungs. Herr Präsident, äh, ich habe folgende. Priekšsēdētāja kungs, man ir sakojuši jautājums nākamajā nedēļā Pagājušā nedēļā mēs uzklausījām Grieķijas premjerministru krīžu komitejā, un viņš teica, ka no vienas puses, protams, viņiem ir jāņem vērā SVF noteikums, savādāk viņi nedabūs naudu. Tālāk ir debates par eh, to, ka ir jāizveido Eiropas monetārais fonds, Eiropas eh, valūtas fonds, lai varētu izlīdzināt eh, esošo nelīdzsvarotību. Ko jūs par to domājat? Tālāk Grieķijas premjerministrs skaidri un gaiši pateica, viņam nav nepieciešama līdzekļi, viņam ir nepieciešams atbalsts no starptautiskā valodas tirgus, va, lai nebūtu nekādas spekulācijas, lai viņi būtu aizsargāti pret spekulācijām. Ko šeit var darīt Eirozona un Eiropas centrālā banka? Trešais jautājums, jūs runājat par uh, ekonomisko savienību, man šķiet, ka stabilitātes un izaugsmas pakts nav pietiekams ekonomiskai savienībai. Kas būtu nepieciešams, lai radītu, pilnveidotu šo ekonomisko savienību? Ko jūs domājat par Rēna kunga priekšlikumiem, ka proti ir jābūt lielākai ietekmēs budžetāro politiku? Paldies! First of all, we, we are Pirmām kārtām. Mēs runājam par tādas dabas problēmu, kas ir jārisina nekavējoties, proti Grieķijas, republi, Grieķijas uh, valdības uh, ekonomikas atvesļošanas programma, stabilitāte, kas jāatgūst uh, Grieķijā, un šeit kā vēties nedrīkst. Jaunā konstrukcija protams, prasīs ilgāku laiku. Jūs zinat, ka mums pārāk nepatīk šis vārds monetārais. Monetārās institūcijas Eiropā, ECB ir monetāra institūcija un aiz šīs Eiropas monetārā fonda idejas slēpjas lēmumi, kas varētu piedāvāt eh, ārkārtas palīdzību ārkārtas gadījumos eh, bez koncesiju piešķiršanas un ņemot vērā arī to, kādu uzdevumu būs jāveic Eiropas monetārajām fondam. Visi tie priekšnosacījumi, ko es minēju, lai sniegtu aizdevums bez īpašām privilēģijām, būs pakļauti ļoti stingriem noteikumiem nākotnē, bet tas ir tāds priekšlikums, ko izteica valdība, un tas ir ļoti uzmanīgi jāizvērtē, ņemot vērā precīzus priekšlikumus. Vienīgais jautājums, ko es vērtēšu ļoti negatīvi, iespējams jūs jau to dzirdējāt, tātad proti, ka kādu valstu varētu padzīt no eirozonas. Man šķiet, ka tas principā ir pret eirozonas raksturu dabu kā tādu. Tālāk jūsu otrais jautājums - aizsardzība pret spekulācijām un tā tālāk Es te nevēlos tagad atsaukties uz tām piezīmēm, ko jau es izteicu. Tas ir vispārīgs dabas jautājums, kā nākotnē izvairīties no šādām spekulācijām un garantēt banku un finanšu tirgu akurātu likumīgu darbību. Es domāju, mums noteikti ir jāizvērtē atsevišķie gadījumi paši par sevi, un ja mums būs ļoti spēcīga pozīcija, kas būs nepārprotama. Mēs redzēsim, ka eh, spriedze varētu pieaugt. Es vienmēr esmu runājis par disciplīnu. <laughs> Disciplīna ir jāievēro pilnīgi visiem, arī Grieķijai, bez izņēmuma. Eh, par pēdējo jautājumu. At what was needed was the full involvement. Valdībām pašām vajadzēja iesaistīties, lai varētu garantēt budžeta disciplīnu. Mūsu rīcībā ir nepieciešami instrumenti. Eiropai varbūt nevajadzētu mēģināt mainīt visas institūcijas un grozīt pastāvošo kārtību. Valstīm pašām ir jāuzņemas atbildība. Protams, stabilitātes un izaugsmas pakta kritērija ir jāievēro un valstu galvenā uz atbildība gulst uz viņu preciem. Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, Garsīs Margalokungs. Paldies, man ir trīs piezīmes. Tātad runāšu par eh, nelīdzsvarotību, eh, uzraudzību un situāciju Grieķijā. Kopš 2003. gada mēs redzam, ka valūtas vērtība ir kritusies. 2010. gadā Ķīna, Ķīnas deficīts ir paaugstinājis par desmit reizēm. Ko mēs varam darīt? Ko mēs darīsim, ja, piemēram, Ķīna ietekmēs dolāru stabilitāti nākotnē. Tālāk mēs esam pieredzējuši, ka preventīvā ziņā stabilitātes un izaugsmas pakts ir darbojies neveiksmīgi, bija 15 stabilitātes plāni, stabilizācijas plāni, bet tie visi cieta neveiksmi. Varbūt mums vajadzētu paredzēt papildus uh, kritērijas, ja mēs runājam par deficīta pārpalikumu, varbūt šeit varētu izstrādāt kaut kādus tādus tehniskas dabas kritērijus jau tad, kad tika ieviests stabilitātes un izaugsmas pakts, to ievēroja tikai eirozonas valstis, un tās pat nedarīja visu nevainojami, un tad tas viss tika atstāts tādā autopilotā, un pēc tam teica, ka, nu, varbūt to varētu izmantot tikai lielākajās valstīs, bet tas joprojām ir neefektīvs. Tālāk par sankcijām. Ko darīt, ja valstis neievēro budžeta procedūras noteikums? Ļoti konkrēts jautājums mēs varējām avīzēs lasīt par konspirāciju, par sazvērestību no spekulantu puses. Vai situācija būtu veiksmīgāka, ja būtu nevien Eiropas, nevien valstu uzraudzības iestādes, bet tāda kopīga Eiropas centralizēta uzraudzības iestāde? Man šķiet, tā būtu labāka pieeja. Uh, Un, ja tas būtu noticis, tad Grieķija tagad būtu veiksmīgākā situācijā. Paldies, paldies! Es domāju, jums ir pilnīga taisnība, ja jūs runājat par um, nelīdzsvarotību starptautiskajā arēnā. Protams, uh, tas arī sašķobīja visu situāciju finanšu tirgos, un tādēļ ir krīze pasaules mērogā. Uh, Ja nav nekādas efektivitātes, ja uzraudzība eh, G20 līmenī netiek veikta veiksmīgi, vērtējot katru tautsaimniecību atsevišķi, gan globālā līmenī, gan nacionālā līmenī, tad šeit rodas disbalans. Un mums nav tādas panacējas, kas varētu uh, ļaut atvesaļoties no nākamās krīzes. Mums ir jāgūst, jāapkopo visas, visa pieredze, visa gūtā mācība, jāsaprot, kuras valstis ir vainojamas nelie, nelīdzsvarotībā un deficī, pārliecīgajā deficītā. Jūs zināt, kāda ir mūsu pozīcija pret Ķīnu. Mēs pēdējā G7 tikšanās reizē atkārtojām to, ko mēs pateicām Stambulā. Mēs runājām, ka Ķīnas valūtas In the kursa paaugstināšana būtu gan Ķīnas, gan Indijas, gan citu lielu spēlētāju interesēs, lai varētu uzlabot labklājību visā pasaulē. Tālāk runājot par stabilitātes un izaugsmes paktu ja mēs runājam par eh, pakta īstenošanas soļiem, tika pieņemti konkrēti lēmumi, tas tika pārskatīts, reformēts, tas tagad ir integrēts līgumos, mēs zinām, kas notiek, ja pakts netiek ievērots pietiekamā kurāt. Es nedomāju, ka vajadzētu to par katru cenu mainīt. Vienkārši katram ir jāveic savi pienākumi, un tas, kas notiek tieši tagad, man šķiet, ir tāds trauksmes zvans, un visiem beidzot ir jāsarosās. Tālāk. Sankcijām runājot, mē, mums bija ļoti spēcīga pozīcija pagātnē, varbūt mēs nebijām pietiekami strikti. Uh, Jūs atminaties, eh, kāda, kādi bija ķīviņi starp eh, padomi un komisiju, turpat bija tiesvedība, un es teiktu, doma par uh, stabilitātes un izaugsmas pakta piemērošanu un arī sankcijām, ja tas ir nepieciešams, man šķiet piemērota. Mēs, protams, nedrīkstam vilcināties, jo situācija ir ļoti sarežģīta, bieži vien pakta piemērošana šķiet sarežģīta vai pat neiespējama, bet mums noteikti par to ir jāpalauz galvas gan tuvākā, gan tālākā nākotnē. Es pilnībā piekrītu jūsu pēdējai piezīmei ir nepieciešams, lai Eirostats dotos uz vietām, tātad visu izdarītu pamatīgi, apkopot informāciju uz vietas, dalību valstī, apkopot visas pēdējās informā visu informāciju līdz pēdējai kripatiņai un to analizētu. Mēs nedrīkstam pieļaut nākotnē to, ka būs tādi šaubīgi darījumi, uh, uh, viltoti skaitļi, sagrozītas patiesības, jo tas, protams, um, ietekmē uh, uzticamību, ja pat uh, varētu pat teikt, ka iznīcina to. Es esmu pārliecināts, ka valdības to apzinās, jo pagātnē bieži vien uh, pārāk nepopulāri lēmumi netika pieņemti. Podimātas kundze, lūdzu. Thank you very much, Mrs. Chair. Paldies, paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, trešēja kungs. Mums ir jāapzinās sekojošais. Mums ir nepieciešams strikts Eiropas mehānisms, kas palīdzētu atbalstīt tās valstis, kas piedzīvo uh, ekonomiski ļoti grūtus laikus. Piemēram, šeit var minēt Grieķiju. Tālāk jāpadomā, kādos apstākļos šis mehānisms būtu jāsāk darbināt. Tālāk 6,1 2, tā ir procentu likme, kas tika uzlikta aizdevumiem, jāņem vērā, ka situācija Eirozonā ir e, apdraudēta un vai mēs varētu atbalstīt īpašu mehānismu iedarbināšanu. Varbūt, ka īstais brīdis ir pienācis. Paldies! Paldies, paldies, Podimātas kundzei par jautājumiem. Es nevēlējos atgriezties pie iepriekš teiktā. Es minēju to kādi ir priekšnoteikumi, lai varētu sniegt aizdevums bez īpašām privilēģijām. To minēja padome. Tātad aizdevumi bez īpašām privilēģijām ir paredzēti uh, un mums nevajadzētu tagad atgriezties pie kaut kādiem īpašiem gadījumiem, īpašām atkāpēm. Mums ir jāpatur prātā, ka uh, Eh, draudiem, ko izjūt valsts, ir jābūt tiešām ārkārtīgiem, un tie var ietekmēt arī visu Eirozonas stabilitāti. Es domāju, ka tāds briesmu līmenis, briesmu apjoms īstenībā nav galvenais princips, kam vajadzētu ietekmēt mehānisma iedarbināšanas apsvērums. Ne Eirozonas valstīs, ne visā Eiropas Savienībā kopā. Mā, Domnule președinte Trišē. Taškungs, lūdzu, paldies, paldies, Trišē kungs. Mēs runājam par to, ka Eiropas Savienībā ir jāuzņems atbildība, dalību valstīm jābūt solidārai citai pret citu, ir jāveic uzraudzība. Nu, tās varētu būt, tie varētu būt tādi, nu, mīkstas dabas pasākumi, bet vai mēs nevarētu kaut ko darīt tādā augstākā, rafinētākā līmenī. Vēlējos uh, dzirdēt, ko jūs domājat par uh, fiskālos uh, pārvaldības arhitektūru nākotnē, iesaistot pilnīgi visus spēlētājus centrālās bankas, valstu finanšu ministrijas, valstu kases, Eiropas centrālo banku. Kāda šī arhitektūra varētu izstīties nākotnē, nu, jūsu skatījumā? I think Es uzskatu, ka visām institūcijām ir jāuzņem sava atbildības daļa. Ko mēs varam sagaidīt no ECB, tai ir jābūt uztic, uzticamai, garantējot cenu stabilitāti vidējā līmenī un e, tādā veidā jāsniedz savus ieguldījums garantējot uzticamību, radot jaunas darba vietas un arī ilgspējīgu izaugsmu. Tādā veidā novedot pie vispārējās global, eh, stabilitātes. Kāda ir valdību atbildība tām? Dalību valstu līmenī ir jāveido tādas fiskālās politikas vadlīnijas, kas, piemēram, neuzliktu slogu uz bērnu un mazbērnu pleciem. Tā tad ir eh, jāizskauž visi šķēršļi, nedrīkst pieļaut eh, jaunu darba vietu un izaugsmas kavēšanu. Gan Eirozonā, gan visā Eiropas Savienībā ir jāvaro šie noteikumi. Tālāk ir uzraudzība. Tātad valdības māsas vai valdības mātes tātad eh, veids, eh, spēlē šāds lomas, veids uzraudzību, kontroli un dalībvalsts ir pakļautas konkrētai procedūrai, ņemot vērā līgumus un arī stabilitātes un izaugsmas paktus. Mēs varam runāt par eh, tādām kā iekārtām, mehānismiem. Tie ir izveidota. Mēs piedzīvojam ļaunāko krīzi kopš otrā pasaules kara beigām, iespējams pat eh, ļaunāko krīzi kopš pirmā pasaules kara. Protams, mēs nevaram eh, atvieglot ne institūciju, tātad ne dalību valstu parlamentu, ne Eiropas Savienības institūciju uzdevumus gan atsevišķi ņemtām, gan sadarbojoties. Mēs nedrīkstam novērtēt šo veicamo uzdevumu par zemu, bet, nu, darīsim visu iespējamo, ņemot vērā to uh, mehānismu, kas ir mūsu rīcībā. Paldies, Olšmīts, lūdzu. Thank you, Madam Chair and Mr. Trichet. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze, Trichet kungs. Jūs runājat par kopīgo likteni kopīgs liktenis ir jādala nevien Eirozonas valstīm, bet arī visām Eiropas Savienības dalību valstīm - 27 kopumā. Mana valsts nav Eirozonā. Un mēs patiešām ļoti vēlētos pievienoties Eirozonai. Nu, vismaz es tā uzskatu mēs bijām kritizēti, mums nebija uh, atvieglota iestāja Eirozonā, bet tagad mēs atkal dzirdām kritiskas balsis. Tad, kad mums bija referendums, kas toreiz tika teikts? The Eurozone. It will never function jāņem vērā, ka šis mehānisms uh, Eirozona nedarbosies. Tā spēs darboties tikai tad, ja mums būs fiskālā savienība. Kāda ir pievienotā vērtība, kādi ir jūsu argumenti, ko es varu nodot tālāk, paņemt eh, līdzi kā ceļa maizi uz savu valsti un tos paziņot, kādiem mums vajadzētu iestāties Eirozonā? Piemēram, eh, kas tagad notiek Grieķijā, vai valstis, eh, kas tagad nav Eirozonā, vai jūs varētu tas kaut kādā veidā pārliecināt, ka tomēr iestāja Eirozonā būtu priekšrocība šeit, kungs, ņemot vērā Grieķijas piemēru? Paldies! Good question. Let me... Ļoti labs, jā. Paldies! Es nedomāju, ka tas ir tik ļoti grūti rast šādus argumentus. Tad, kad tika izveidot šis Eirozonas, kon, šī Eirozonas koncepcija, pastāvēja ļoti skaidrs viedoklis, ka papildu šai uzraudzības struktūrai, kas tiek īstenot stabilitātes un izaugsmas pakti ietvaros, un jūs jau dzirdējāt, cik ļoti pārliecināts esmu par to, ka monetārā savienība ir, cik lielā mērā mums ir vajadzīga šī savienība, un ka tas viss ir saistīts ar izaugsmas un, no, nu, ir izaugsmas paktu, stabilitātes paktu. Bet tad, kad tika veidot šī koncepcija, tad bija doma, ka tas varētu būt paliedzīgi papildus tam koleģiāliem spiedienam un uzraudzības sistēmai no komisijas puses veidot arī sankcijas. Bija nod un tirgus akcijiem vēl nodrošināt arī šo tirgus izjūtu. Un tāpēc tika uzskatīts labi, ka netiek visas valsts, kas apvienots vienā, un tāds bija šis lēmums. Un to šādu lēmumu pieņem jau paši Eiropas Savienības dibinātāji tēvi. Un es domāju, ka koleģiālā spiediena rezultātā pēdējā Eiropadomē attiecībā uz Grieķiju, plus vēl šīs tirgus spiediens, piespieda Grieķijas valdību virzīties pareizajā virzienā, nu, es domāju, ka tas, un es gribētu teikt, ka viņi to izdarīja pārliecinoši un drosmīgi. Tātad, jūs redzat šādu lielisku piemēru, kā darbojas šī koncepcija, kā darbojas tas, ko dibinātāji Tafi no paša sākuma uzskatīja par šo divu spiedienu mehānismu. Šobrīd dzīvojam tādā laikā, kad joprojām redzam ka vēl daļa no tirgus šaubās, vai pievienoties vai nē, jo arī Eirozona vēl ir tikai izaugsmas posmā. Grieķi, bet, kā jau teicu, Grieķijas valdības pieņemtais lēmums bija drosmas, drosmīgs un pārliecinošs, e, tika pieņemts tieši šo te spiedienu rezultātā. Lūk, redzēsim tad, protams, kas notiks tālāk. Bet tieši šādu izjūtu, šādas domas pauda valdības, pā, valdību vadītāji. Lūk, var jums to nolasīt vēl vienreiz, lūk. Viņi rīkosies koordinētā veidā, ja tas būs nepieciešams, lai saglabātu Eirozonas stabilitāti. Un tāpēc man liekas, ka lūk, tā arī ir šī atbilde uz jūsu jautājumu, nepieciešama atbilde, ko varat dot arī tālāk. Tātad šī konsolidētā eirozonas nostāja, kas ir labāka par, nu, jebkā, jebkuras G7 atsevišķās dalību valsts uh, situāciju. Neaizmirsīs, ka mēs tiešām šeit ievērojam zināmas noteikumus, mēs vērojam arī kaut ko tādu intensīvu, nenoliedzami attīstību. No otras puses, tāpat laikā šī struktūra tādā veidā arī tika veidota un attīstīta. Arī lūk, lai tā darbotos šādos sarežģītos grūtos laikos, un es pārliecināts, ka tas ir tā ir tā pievienotā vērtība. Kei Mičelam vārds un gribētu atgādināt, ka nav, netiek dot vairāk kā 5 minūtes, mums jau 5 minūtes pietrūkst. Trešai kungs. Pirms pāris gadiem jau runāju ar jums par aktīvu inflāciju. Gribu šobrīd pieminēt vēl vienu saistītu jautājumu, kas ir ļoti konkrēts. Vai, vai nav tā, ka mēs reizēm pārāk pievēršamies makroekonomiskām problēmām, bet mikroekonomiskām problēmām nepievēršam uzmanību? Jo mani vēlētāji, piemēram, ir, un mana valsts ir satraukta par kaut kādiem konkrētiem valstīm, domāju, tas attiec ir uz citām valstīm, ir šāda. Mēs esam eh, šobrīd problēmās tāpēc, ka finanšu sistēma nebija atbilstīga, un es domāju, ka šobrīd tā joprojām vēl nav sakārtot. Ja maziem vidēju izņēmumi radīja, piemēram, vienu vai divas darbvietas katrs, tad kopumā visa nodarbinātības problēma tiktu atrisināta. Un es domāju, ka šeit šeit mēs astumies ar problēmām, jo mums vairs nav tas, ko mēs saucām par banku pārvaldnieku. Bankas šo, bankām bija jāņem aprēķināts, labi izkalkulē, jāpieņem risks. Un bez šāda riska nevar, tas nevar darboties, jo citādi tās ir kā tāda, protams, nedrīkst, ne, nedrīkst notikt azartspēles, bet kaut kāds ap, labi aprēķināts, izvērtēts risks bankām ir jāuzņemas. Tam, protams, jānotiek pamatojoties arī uz kaut kādām iepriekšējām kredītu vēsturēm uz dažādu veidu citu informāciju, bet tieši šāda veida lēmumu var pieņemt bankas pārvaldēts konkrētais menedžers, kas pazīst konkrētu uzņēmumu un tam līdzīgi, bet citādi šobrīd aizņēmums MVU vairs nevar saņemt, un es gribu vaicāt jums, trešai kungs, vai jūs kopā ar saviem kolēģiem varētu apspriest šāda, eh, šajā kopējā sistēmā nepieciešamību piespiest banku, bankas atgriezties pie šāda veida sistēmas, pie aprēķināta, labi izvērtāta riska pieņemšanas izsniedzot aizdevumus. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ļoti svarīgi pie tā atkal atgriezties. Paldies! Nu, varu tikai atkārtot to, ko jūs teicāt, jums ir pilnīgi taisnība. Šis viedums, pieredze cilvēkiem, kas pazīst komerciālu, komercbanku struktūru, kas spēj uzņemties šo uh, izvērtēto risku īpaši attiecībā uz MVU. Tas ir pilnīgi nepieciešams, tas būs izšķirīgi, un tas ir tas iemesls, kāpēc tirgus ekonomika vispār eh, pastāv, kāpēc tai vajadzīgs šīs bankas, kas uzņem zināmu risku un nevis darbojas kā eh, kā pilnīgi bez, eh, kā institūcija, kas nesniedz aizdevumus grūtos laikos un sniedz aizdevumus tikai tad, kad viss zaļum plaukst. Uh, Jā, viņiem ir jāpaļaujās uz to, cik labi viņi pazīst klientu, cik, laba ir, cik labs ir konkrētais projekts vai situācija. Un nav jau, nav nevienu pilnīgi divu vienādu uzņēmumu. Tā, tādas situācijas nav. Un es domāju, ka tas ir jāņem visiem. Es pilnīgi noteikti ar kolēģiem par to runāšu. Mēs centīsimies virzīt uh, situācijas šajā virzienā, tā lai banku sistēma var atgriezties pie šāda veida situācijas. Un tam, tam jātiec uz visām 27 dalību valstīm. Pilnīgi piekrīt jums. Paldies, Lulings kundze. Šķiet, ka viņš šobrīd ir izgājis no zāles, tāpēc pārējām pie nākamā, pie Roberta Gēbels, lūdzu. Euh, Priekšsēdētāji kungs, jūs vairāk kārt uzsvērāt par to, ka ir jāievēro stingri nosacījumi dalību valstīm. Kopš krīzes sākuma Eiropas centrālā banka ir veiksmīgi pildījusi savu lomu nodrošinot likviditāti ar ļoti izdevīgu procentu likmi Eiropas bankām Un jūs uh, vienreiz teicāt, ka neprasāt pat pases tām bankām, kas meklē refinansējumu Eiropas centrālā bankā. Bet vai ir kādi nosacījumi, kas uh, ir saistīti ar šo refinansējumu, vai šīs bankas pēc tam neizmanto šos līdzekļus, lai spekulētu finanšu tirgu? Otrkārt, jūs teicāt, ka Eiropas centrālā banka ir federāla institūcija, un jums ir taisnība jums, eh, jūs priekšā ir eiro grupa, kas ir valstu grupa bez eh, ekonomikas pārvaldības, bez budžeta solidaritātes, Eiropas Savienības budžets. Nu, tas eh, kopējais budžets ir viens procents no IKP, kaut gan ASV šis federālais budžets ir 33 procenti ir dažādi vērtspapīru tirgi 16 um, eiro grupas valstīs, vai nevajadzētu izveidot kopēju Eiropas obligāciju tirgu, kas uh, nodrošinātu labākus izde uh, nosacījumus pat visveiksmīgākajām Eirozonas valstīm, salīdzinot ar pašreizējo situāciju. Trišēkungs, par pirmo punktu es gribu teikt, ka mums ir noteikumi refinansējumu piešķiršanai bankām. Šīm bankām ir jāizpilda šie kritēriji. Mēs neveicam cita veida kontroli uh, līdztekus banku uzraudzības institūcijām. Dažreiz tās ir centrālās bankas, dažreiz tās ir neatkarīgas uh, institūciju. Šī situācija ir atšķirīga dažādās valstīs. Šī atbildība par banku darbības uzraudzību ir banku uzraudzītāja kompetence. Mēs nodrošinājām, kā jūs teicāt, banku likviditāti un šī šis uh, ārkārtas gadījums, kad mēs piešķirām uh, šo refinansēšanu, mēs to pakāpeniski pārtraucām, lai atgrieztos pie normālākas situācijas. Par jūsu otro komentāru jums ir taisnība, ka eirozona ir izveidota uh, atstājot dalību valstu kompetencē budžeta pārvaldību, un tieši šā iemesla dēļ mēs vienmēr esam norādījuši, ka ir nepieciešama rūpīga budžeta uzraudzība, un tas ir svarīgs instruments uh, uh, val, eh, monetārai un ekonomiskai savienībai, un es gribu teikt, eh, ir nepieciešams izmā eh, veikt ne tikai budžeta uzraudzību, bet arī uh, konkurēt spēju un ražošanas izmaksu uzraudzību, jo pretējā gadījumā jau šie nosacījumi netiek ievērot, tad tiek vājināta konkurētspēja un apdraudēts uh, valsts budžets bet jūs noteikti nepārsteigs, ja es teikšu, ka mēs neatbalstam uh, emisiju, lai visas Eirozonas valsts kases veiktu emisiju solidārā veidā, jo tad tiek sajauktas visas budžeta politikas un varētu būt priekšrocības, kā jūs norādījāt, no likviditātes viedokļa, bet milzīgs trūkums ir tas, ka vairs netiek nošķirta veiksmīga un neveiksmīga pārvaldība. Un tā kā mēs esam sistēmā, kas nav federāla, nav pabeigta federālā sistēmas izveide, uh, tad eh, nav labi, ja nenošķir veiksmīgu un neveiksmīgu pārvaldību. Un tieši tādēļ mēs neatbalstījām emisiju ar vienu kopīgu parakstu, lai netiktu izdotas Eirozonas valsts kases pārvaldība. E, eh, parādzījums, es atvainojos. Paldies. Ivo Stračakungs tālāk. Thank you. Paldies, priekšādātājs kundze. Godātājs trešai kungs, savās ievad piezīmēs jūs pieminējāt globālo nedīdzsvarotību un to, cik svarīgi, cik liela būtiska nozīme tam šādai nelīdzsvarotībai ir. Bet teikt, runājot par nākotni, kā šī nelīdzsvarotība varētu attīstīties tālāk, jo viens no Pamat iemesliem pašreizējai finanšu krīzē ir tas, ka bija uzkrājušies plašas nelīdzsvarotības nekustamā īpašuma tirgu un dzīvojamā telpu tirgu. Tā, tāpēc trīs konkrēti jautājumi. Pirmām kārtām, vai centrālajām bankām visā pasaulē, to starp arī ECB, vajadzētu nekustamā īpašuma tirgus cēnu attīstību ņemt vairāk vērā, izstrādājot savas uh, e, prognozes un politikas nākotnē. Otrais jautājums, vai ECB uzklausīs arī ekspertu balsi šajā ziņā un uh, atbalstīs uh, šīs nekustamā īpašuma cenu lomas pieaugumu kopējā patērētāju indeksā, indeksā, indeksos un kā tas attiecināms uz visu pasauli. Paldies par uzmanību! Paldies par šo jautājumu. Šie jautājumi, protams, ļoti nozīmīgi. Pirmām kārtām es gribētu teikt, ka jums ir taisnība, sakot, ka nekustamo īpašumu sektors un šie burbuļi šai jomā, un tas, protams, attiec ne tikai uz uh, dzīvojamām telpām, bet arī uz komerc telpām, spēlē ļoti nopietnu lomu šādu pasaules uh, krīžu nelīdzsvarotību raž, raž, ziņā. Un, protams, ECB ir ļoti daudz domājis par to, kā atspoguļot šī sektora nozīmību. Re, nekustamais īpašums ir būtisks no visas šīs aktīvu krīzes burbuļa, un to jau mēs pieminējām. Nu, ne tikai tādā akadēmiskā ziņā jāsaka, tomēr pavisam nopietni visas centrālās bankas pie tā strādā, bet atbild nav tik vienkārša. Ir ļoti dažāda uzvedība, dažādas metodas, dažāda pieredze šai ziņā. Un atsevišķos gadījumos, nu, ir arī tāds zināms automātiskais stabilizācijas mehānisms ne tikai attiecībā uz māju cenām, bet arī citām cenām. Un Eiropā mēs redzam, kā tas daudz viet norisinās. Daudz, kur redzējām, ka tagad milzīgi kritušās šīs eh, nekustamā īpašuma cenas, un tas viss radīs liels problēmas. Un tātad š, š, ar šī burbuļa ietveršanu kopējā patērētāju indeksācijā, jā, tas arī ir svarīgs jautājums. Un, eh, jā, mums centrālajā bankā par to ir bijušas diskusijas, esam runājuši arī ar Eirostatu par to, mēs esam sastapušies ar vairākām skolām, vairākām ideoloģiskām skolām šai ziņā, un pārsvarā pastāv tendence teikt, ka pašreizējā, pašreizējā harmonizētā patērētā indeksa sistēma ir varbūt visskaidrākais veids, kaut ko mēs varam, ar ko šobrīd varam nākt klajā. Bet es e, pilnīgi piekrītu, jā, ka, š, ka varbūt tas tomēr nav vēl tas pats labākais risinājums, nu vismaz ne Eirozonē. Bet, nu, te man jums jāatzīstas, ka šajā virzienā mēs vēl noteikti strādāsim. Jums bija arī trešais jautājums, vai ne tā? Vai es atbildēju jūsu jautājumiem? Jā, trešais. Vai, vai nākotnē šāda veida nelīdzsvarotības tiks ņemts, ņemts vērā? Jā, jā, protams, pilnīgi noteikti turpina trešai kungs, kā jau jūs redzējāt. Tas fakts, ka mēs skatāmies uz visu šo informāciju, ko varam izvēlēt no šiem monetārajiem agregātiem, no to komponentēm un arī no ieinteresētajām piesaistītajām pusēm, gan kreditēšanas ziņā, gan visu citu institūciju ziņā ārpus kreditēšanas joms. Jūs redzat, ka tur, protams, ir arī šie hipotēku aizdevumi, un šo jomu mēs ļoti uzmanīgi pētam šobrīd. To es jau esmu minējis preskonferencēs vairāk kārt un arī parlamentu priekšā. Tātad tā ir zīme, ka mēs ņemam šo jautājumu vērā, mēs ņemam vērā šo nepieciešamo izpratni, ka jāņem vērā hipotēka aizdevumi tad, kad pieņemam lēmums arī par procentu likmēm. Jā, turpin priekšsēdētāji. Nu, ar tulku atļauju varbūt mēs varētu mazliet ievilkt garumā sēdi, nu varbūt 5 minūtes vismaz. Lulings kundze, jūs esat atgriezusies, jums bija eh, kārta izteiksies iepriekš, bet varbūt jūs gribat to darīt tagad, lūdzu. Paldies, jūs man teicāt, priekšsēdētāja kundze, ka man it kā nesot tiesības uzdot jautājumu Trišē kungam, bet es gribētu uzdot jautājumu. Uh, Eirogrupas priekšsēdētājs runāja par šo instrumentu, lai palīdzētu Grieķijai par uh, ka nebūšo divpusējo garantiju, bet būšo divpusējā palīdzība. Vai jūs man varētu paskaidrot, kādēļ dažas valstis negribētu piedalīties divpusējās garantijās Grieķijai? Un vai šīs valstis nepiedalīsies arī divpusējās palīdzības sniegšanā Grieķijai? Es tiešām nesaprotu, kāda šeit ir atšķirība starp divpusējām garantijām un divs, divpusējo palīdzību. Ja vieni negrib to pirmo variantu, vai tad viņi tāpēc gribēs otro variantu? Paskaidrojiet man lūdzu. D'abord, moi, je ne dirais pas. Vispirms es neteiktu, ka, nu, obligāti šeit ir runa par palīdzību. Šeit nedrīkst tētu būt subsīdiju elements. E, nekādu priekšrocību, nekādu subsīdiju. Eirogrupas e, prezidents e, runā par to, kas ir viņa kompetencē, proti organizēt un saskaņot dažādu uh, valdību pieņemtos lēmumus. Es par to neesmu atbildīgs, es varētu norādīt. Es esmu atbildīgs par uh, tādu nosacījumu definēšanu, lai uzņemtās saistības uh, tiktu izpildītas. Un mm, manā izpratnē tie ir um, pasākumi, kas nav subsīdijas un ko veids uh, Eirozonas dažādas valstis, kā tas tika minēts, valstu un valdību vadītāja paziņojumā. Eirogrupas prezidents Žans Klots Junkers ir tas, kuram ir jāatbild uz šiem jautājumiem, jo tas ir viņa kompetencē. Um, if if... Ja jums varam piešķirt vienu minūti, jūs bijāt pirmais eh, šī brīvā mikrofona ietvaros, jā. Ļoti labi. Trešai kungs pavisam īsi. Jautājums par nelīdzsvarotību. Jūs teicāt, ka jū, lūk, nelīdzsvarotība rada problēmas, bet atsevišķās valsts ir ar pārpalikumu. Šajā gadījumā Vācijā tas ir, tā nav problēma, tāpēc, ka tur ir milzīgs demografiskais izaicinājums. Bet, ja mēs skatāmies uz tekošo kontu, tad mēs varētu teikt, jā, lūk, tas ir iemesls, kāpēc vajadzīgi uzkrājumi, bet tāpat laikā demografiskais izaicinājums neattaisno. No to, ka darba izmaksas ir ne, neattīstās līdz inflācijas uh, likmēm, ko nosaka Eiropas centrālā banka, un tāpēc es nesaprotu jūs skaidram šai jomā, un es drīzāk gribētu aicināt jūs palīdzēt uh, tiem cilvēkiem Vācijā, kas vēlas, lai Vācija darbi, darbotos Eiropai draudzīgā veidā, un Eiropai draudzīgs, ar Eiropu draudzīgu veidu saprota to, tā kā jūs to teicāt daudzkārt publiski, jūs to esat teicis daudzus gadus šķiet iekšēji, un tagad jūs to varētu sākt darīt arī nu tā uz ārpusi. To sum up. First. Kopsavilkums. Nu, pirmām kārtām, kad jūs izvērtējat tekošā konta līmeni, jums jāņem vērā demografiskā situācija valstī. Un ja jūs zinat, ka šobrīd Vācijā ir ļoti, Eiropā kopumā ir ļoti liels demografiskās problēmas, nu, tādas, tās, tādas tās vienkārši ir. Bet es nesaku, ka pilnīgi visu pārpalikumu tekošā kontā Vācija var izskaidrot ar demografisko eh, situāciju, bet, nu, daļu var izskaidrot ar to. Otrām kārtām, kas attiecas uz eh, darba izmaksām par vienību, ir taisnība, ka Vācija iestājās Eiropas Savienībā ar nepietiekamu konkurētspējas līmeni, un tāpēc šai, šīm te izmaksām uh, nācās attīstīties, bet tās neattīstījās pietiekami un atbildīgi atbilstoši inflācijas likmē, jo tas bija tāds kā panākt, tā bija tāda kā cenšanās panākt vispārējo līmeni. Nu, varbūt šobrīd Vācija ir sasniegusi līmeni, kur mums vajadzētu teikt, ka lūk, no šī brīža vajadzētu šīm likmēm iet atbilstīgi inflācijas likmēm, respektīvi šai relatīvā konkurētspēja, nu, ir nodrošināta šai konkrētajā tautsēmniecībā, tātad panākšana ir notikusi, uh, Un ņemot vērā mūsu pašsalīdzinošos kritērijus, kas, piemēram, ir, lūk, inflācija 2%, tad es iedomājos, ka nākotnē, jo mums vienmēr jāskatās ilgtermiņā uz priekšu, varētu tā arī notikt. Šīs, šīs izmaksas varētu svārstīties tieši saistību tieši šādā līmenī. Uh, Un tad šī vidējā relatīvā konkurētspēja Eiropa, Eirozonā varētu būt, nu, šāda korģēta. Es domāju, ka šobrīd nav īpaši lielu līdzsvaru trūkumu. Nu, tā es varu sniegt kopsavilkumu par koncepciju, kas nebūtu nav vienkārši, tā ir ļoti sarežģīta, jo katrai valstī nu dien ir nepieciešama sava konkrēta individuāla analīze kas ir saistīta ar demogrāfiju, tālāk, eh, kas notiek ar relatīvo konkurētspēju, tālāk, kā, kas notiek ar tirgus daļām, vai tās tiek iegūtas vai zaudētas eirozonas ietveros. Nu, un tad ir vēl arī virkni citu apsvērumu, kas jāņem vērā, domājot par šo jautājumu. Bet, nu, redzat, es neizsaku tādu viennozīmīgu vērtējumu, te ir tādas nianses, jo, nu, bet to jūs varētu, es domāju, arī no manis gaidīt, jo, protams, es atbildīgs par visām šīm 16 valstīm un par visiem šiem 360 miljoniem pilsoņu. Uh, thank you very much. Liels paldies, saka priekšsādātāji. Nu, domāju, ka esam tiešām dabūjuši to, par ko esam maksājuši. Tiešām lieliski bija šī, nu, garā jautājuma un atbildoša sesijas. Atvainojos, ja varbūt mazliet tā, nu, nekonsekventi nodarbojos ar laika ievērošanu vai neievērošanu, bet šiet visi ļoti labi ir izturējušies un priekšādātāji saka paldies arī tūkiem, paldies tiem, kas mūs klausījās. Tātad nākamā komitejas sanāksme būs 9.30 rīt no rīta, tātad nedaudz vēlāk, nevis 9.30. Paldies un labu! visiem vakar!